Uh, dear colleagues. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, ļaujiet man sākt mūsu itri komitejas sanāksmi. Un sāksim ar darbkārtības apstiprināšanu. Darbkārtība ir pieejama jūsu deputātu dokumentos, vai jūs vēlaties kaut ko mainīt? Nē, priekšādātāji paziņojumi. Liba konference par uh, tiešsaistes privātuma aizsardzību, uzlabojot IT drošību un ES IT autonomiju, kur ITRE ir iesaistīta, tā notiks Briselē 8. un 9. decembrī šogad. Tie deputāti no mūsu komitejas, kuri ir interesēti, ir uh, laipni aicināti piedalīties. Mēs kopā ar uh, Lībe uh, Eh, organizējam šo eh, konferenci par tiešais privātumu. Otrakārt, eh, komisārs Maedas būs konta, budžetas kontrolas komitejā trešdien, es atvainojos, ceturtdien, 3. decembrī no trījiem pēcpusdienā, un uh, tas notiks ASP 5G3 zālē. Tā būs viedokļu apmaiņa par budžeta izpildes apstiprināšanu 2014. gada Eiropas komisijas budžetam. Moedas kungs eh, ir atbildīgs, kā jūs zināt, par inovāciju, politiku un pētniecību, un tas ietilps mūsu kompetencēs. Trešais punkts. Otradien, 1 septembrī, saka priekšsādātājs, ītra komitejas sanāksme sāksies desmitos, un pirms tam, pirms komitejas sanāksmes no 9 līdz 10, notiks koordinātoru sanāksme. Tas ir viss. Ja jums ir kaut kas eh, sakāms vai vēl kāds paziņojums vai kāds eh, jautājums, tad eh, var dot jums vārdu Daņikas kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju lūgt jūsu atbalstu. Iekļaut darba kārtībā jautājumu, kas ir uzdots uh, komisijai, ko parakstīju es un Kariņa kungs 21. oktobrī, un tur ir runa par to, ka komisija nav nekādu atbildes sniegusi uz šo jautājumu par ETS. Un tā kā tas ir steidzams jautājums, tad lūdzu jūs to iekļaut uh, darba kārtībā šo jautājumu, kas ir saistīts ar ETS. Tas ir uh, manā un Kariņa kunga vārdā, kad, kad kā es izsaku šo uh, lūgumu, bet Kariņa kungs nav klāts šobrīd, diemžēl. Paldies, kolēģi! Termiņš. Uh, Uh, no parlamenta perspektīvas atbildēja bija 16. novembris. Tas nozīmē, ka tas bija pirms desmit dienām, bet, diemžēl, šis uh, termiņš nav saistošs Eiropas komisijai, jo tas ir Eiropas parlamenta iekšējo noteikumu termiņš. Bet komisārs Kaņiete informēja mūs, ka atbilde šobrīd vēl tiek pabeigta, un tā tiks eh, drīzumā nosūtīta Eiropas parlamentam. Tātad, eh, ja atbilde nebūs eh, līdz šīs nedēļas beigām vai nākamās nedēļas sākumam, tad šo jautājumu iekļausim nākamā sēdes darbkārtībā, jo mūsu atbilde šādā situācijā uh, ir iekļaut šo konkrēto um, jautājumu, šoreiz tas ir ETS jautājums, uh, iekļaut uh, mūsu darba kārtībā pirms, uh, uh, mums ir vēl pirms Ziemassvētkiem uh, kopīgā sēda ar IMCO. Tātad uh, to iekļausim darba kārtībā. Tas tagad ir tātad. Uh, Eh, vēl pie mums eh, sekretariātā. Komisārs Kaņete eh, ir teicis, ka drīzumā šī atbild tiks nosūtīta Eiropas parlamentam. Paldies par jūsu teikto. Vēl kāds grib izteikties, kolēģi? Nē. Tad pāriesim pie ceturtā darbkārtības punkta. Eiropas dzelzceļā piegāžu industrijas konkurētspēja. spēja Es domāju, mēs visi zinām, cik svarīgs ir šis jautājums, šī viedokļu apmaiņa ar ekspertiem, kur abi sēž šeit mūsu priekšā, darbie kolēģi. Tas būs uh, sākums komitejas darbam pie mutiskā jautājuma un rezolūcijas par Eiropas dzelzceļa apgādes nozars konkurētspēju. Ļaujiet man sveikt mūsu runātājus un uh, Gribētu jums abiem pateikties par to, ka bijāt eh, pieejami mūsu komitejai. Ļaujiet man pateikt, ka katrs runātājs sniegs īsu prezentāciju un būtu labi, ja mēs varētu jūs uzklausīt eh, katru desmit minūtes, neilgāk. ilgāk Un šeit uz šī ekrāna jūs redzēsiet informāciju. Un pēc tam mēs varēsim diskutēt pēc jūsu runām. Un ļaujiet man sākt ar uh, Filipu Citroenkungu. kungu. Jūs esat francūzis, eh, Citroen, jā, labi. Jūs esat ģenerāldirektors UNIFE. Es atvainojos, vai jūs varētu pāris vārdos pastāstīt par eh, sevi, jo man nav jūsu CV, un būtu interesanti uzzināt, eh, kāda ir bijusi jūsu karjera. Varbūt eh, jūs esat saistīts ar Citroen, ar šo eh, uzņēmumu. Lūdzu, pāris vārdos par sevi. Jā, es atbildēšu ļoti ātri. Es esmu Citroen eh, rūpnīcas dibinātāja mazdēls, bet šeit es neesmu galīgi saistībā ar Citroenu Eh, jo vairāk kā 70 gadus šis uzņēmums vairs nav mūsu ģimenes kontrolē. Tagad es jau vairāk kā 25 gadus strādāju dzelzceļa sektorā un eh, esmu bijis arī eh, Briselē konsultants pastāvīgajā pārstāvniecībā, esmu strādājis ar transportu ministru un esmu strādājis arī Parīzes dzelzceļa uzņēmumā. Un uh, bija arī SNCF strateģiskais direktors, visi jūs to pazīstat droši vien, un esmu arī vadījis inženērijas uzņēmumu dzelzceļa jomā, eh, kas ir Sistra. Pēc tam es pievienojos UNEFE, kas ir dzelzceļa apvienība Eiropā. Tātad tie ir visi, kas Eh, ražo vilcienus, eh, signalizācijas iekārtas, eh, infrastruktūras vienības, tātad tas ir tas, ko var par sevi pastāstīt pēdējos gados. Donc, euh, monsieur le président, je vais... Priekšsēdētāji, es sākumā pateikšu dažus vārdus Francisku, lai vienkārši pateiktos Itra komitejai par to, ka esmu ielūgts uz šo viedokļu apmaiņu. Gribētu pateikties arī uh, deputātei eh, Martīnai Wernerei un visiem pārējiem deputātiem, kuri ir šeit klāt, bet jo īpaši gribēju pateikties Martīnai Wernerei, kura strādā pie šīs eh, rezolūcijas par dzelzceļa eh, nozares konkurētspēju. Ja jūs atļausiet, tad es izteicos jau par dzelzceļa nozari Un tagad, eh, tā kā slaidi ir angliski, tad es pāriešu uz angļu valodu. Un man šodien ir tā privilēģija pastāstīt vairāk par mūsu nozaru, gan par uh, dzelzceļu kopumā, gan ar, arī par izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies šobrīd. Pirmais uh, jautājums, kas tad ir Eiropas uh, dzelzceļa apgādes nozara? Jūs zināt, ka mēs no vienas puses apkalpojam klientus, vai nu tie būtu uh, infrastruktūras menedžeri vai dzelceļa operatori, un no otras puses ir piedāvājuma puse. Mūsu nozares uh, spēks ir uh, tas, ka mēs esam ļoti dažādi uzņēmumi un uh, ir specializācija. Šajā slaidā jūs redzat, ka mēs ražojam vadošo sastāvu, uh, Eh, arī signalizācijas iekārtas, eh, un neaizmirsīsim arī inženieru uzņēmumus, un tas eh, attiec ne tikai uz ātrvilcieniem, bet arī uz piepilsētas un reģionālajiem tīkliem. Mums ir ļoti dažādi izmēru uzņēmumi, tāpat kā automašīnu sektorā. Uh, Mums ir tādi ļoti lieli uh, uzņēmumi, kas sadarbojas ar mazākiem uzņēmumiem un uh, arī sistēma integrācijas jomā specializēti uzņēmumi. Un uh, ir arī tūkstošiem MVU mūsu vidū. Un ir arī uh, dažādība uh, izcelsmes ziļā, Mums ir eh, plašas tradīcijas eh, - Vācija, Francija, Spānija, Polija un citas valstis. Tajās ir eh, ļoti uh, spēcīga vēsture šajā jomā un uh, visās uh, dalībvalstīs ir šī nozara attīstīta. Tā kā COP21 saruna šobrīd sākas Parīzē atgādināšu, ka um, tas ir um, paredzēts, lai ne tikai attīstītu vidē draudzīgus transporta veidus, bet mūsu uh, nozara ir svarīga arī visai Eiropas ekonomikā. Kāpēc uh, mēs esam tik svarīgi nozara Eiropai? Pirmkārt, mēs esam liels darba devējs Eiropā. Kopumā um, mēs nodarbinām vairāk kā 400 tūkstoši cilvēkus Eiropā. Otrkārt, mēs esam inovatīva nozara. Uh, inovācijas vienmēr ir bijusi ļoti uh, svarīgas uh, mūsu nozarē un arī tagad uh, izpētnē un attīstībā tiek investēta liela daļa no ieņēmumiem. Piemēram, ātrvilcieni, RTMS uh, šeit ir jāmin un automātiskie metro. Uh, Tas ir ļoti svarīgs jautājums arī klientiem, instruktors pārvaldītājiem un operatoriem. Treškārt, mēs esam vadošie pasaulē, mēs esam atbildīgi par um, nozari, kur uh, apgrozījums ir 47 miljārdi eiro un uh, tie 46% no visa pasaules tirgus, Eiropas uh, uh tirgus. Un šodien mums ir iespēja uh, norādīt uz uh, iespējām, kādas pastāv šajā nozarē un kāda riski uh, pastāv mūsu nozarē. Labās ziņas ir tās, ka dzelzceļa tirgus uh, turpinās pieaugt visos kontinentos, un tāpēc tās ir arī liels uh, iespējas uh, Eiropas uzņēmumiem. Uh, Tirgus pētījumi parāda, ka uh, šis tirgus ir ļoti aktīvs un uh, urbanizācija ir uh, vadoša tendence un ir tāpēc sagaidāms, ka uh, tirgus pieaugs par 2,7% turpmāko piecu gadu laikā, un tas neskatoties uz ekonomisko nedrošību. Kā jūs redzat, tad galvenie reģioni, kur ir sagaidām liela izaugsme, ir Latviņamerika un Ziemeļamerika, arī Āzija, klusākajāna reģions, un arī citos reģionos būs augsti izaugsmes uh, procenti. Uh, tas arī ir liela iespēja Eiropas nozarei, bet arī mūsu starptautiskajiem konkurentiem, kas aizvien vairāk iesaistās šajos tirgos. Kāds tad ir izaicinājums starptautiskais tirgus un piekļuvu tam? Komisāra Bienkovska teica, ka Eiropas Savienībai ir jāpiekļūst tirgiem Eiropas Savienībā un arī globāli un eh, tas jau īpaši attiec uz šo nozaru. Un tomēr eh, jāsaka, ka tirgi pēdējos gados ir bija kļuvuši aizvien eh, ierobežotāki, un Eiropas uzņēmumiem bieži vien nav pieejami šie ārzemi tirgi. Pētījumā ir skaidri redzams, ka uh, Šobrīd eh, tirgus ir tikai par 67% atvērts, un uh, un eh, Ķīnas un Japānas un citu valstu tirgi kļūst aizvien nepieejamāki. Kā mēs varam šo situāciju labot? Daudzas valstis īsteno protekcionistiskus pasākumus, lai atbalstītu vietējos ražotājus, tāpēc eh, Eiropas uzņēmumiem ne, nav vienmēr eh, pieeja valsts iepirkuma tirgiem ārpus Eiropas Savienības, un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, uh, Uh, brīvās tirniecības nolīgums sarunās ar Japānu Eiropas Savienībai. Un vēl viens uh, piemērs ir Ķīnas uh, tirgus, kura pieejamība ir strauji pazeminājusies kopš 9. gada. Un um, tādas valsts kā Dienvidāfrika vai Indija prasa, lai viņu uh, Uh, līgumus saņem tikai tādu uzņēmumu, kuri uh, atrodas viņu teritorijā. Tagad jūs redzat šajā slaidā, kāds ir, kāda ir draudi, kas nāk no Āzijas. Mēs esam pagrieziena punktā. Šobrīd uh, konkurenti no Āzijas, jo īpaši no Ķīnas un Japānas, aizvien spēcīgāk, kļūst aizvien spēcīgāk, un to arī parādīja 2013. gada Digi Enterprise pētījums par dzelzceļa piegādes nozari. Uh, Ņemot, eh, runājot par eh, Ķīnas konkurentiem, jūs daudz droši vien dzirdējāt, ka pirms dažām nedēļām apvienojās divi lielākie dzelzceļa ražotāji pasaulē - CNR eh, Corporation un CSR Corporation, kuri 2013. gadā apgrozījums bija 31 miljārds ASV dolāru. Un tagad šis uzņēmums ir uh, lielākais pasaulē uh, dzelzceļa vilcienu ražotājs. Un šīs uh, jaunais uzņēmums, protams, vēlas pārņemt pasaules tirgu. Jau tagad tas ir pārstāvēts Āfrikā, Latviņamerākā un Turcijā, un tagad iet ASV tirgu, un nākamais mērķis būs Eiropas tirgus. Mēs jums varam eh, arī sniegt piemēru, ka no Budapestas uz Belgrādu šo posmu varētu drīz pavisam būvēt ķīnieši. Un visbeidzot, piebildīšu, ka Ķīna kā valsts atbalsta arī eh, šo nozaru un uzņēmumus, un līdz ar to eh, ķīniešiem ir konkurencē priekšrocības, jo viņi ar šo finanšu atbalstu Uh, var uh, piedāvāt uh, lieliskus finansēšanas noteikumus, ko nevar piedāvāt Eiropieši. Un mums ir arī OECD noteikumi. Un tas novad pie negodīgas konkurences, un tāpēc mēs šodien aicinām parlamentu komisiju un padomi izveidot vienotas spējas noteikumus šajā jomā. Un tagad svarīgākā manas prezentācijas daļa par to, kā Eiropas Savienība var uh, palīdzēt noturēt mūsu uh, pasaulē vadošo uh, lomu šajā jomā. UNF iepriecināja parlamentu lēmums sagatavot rezolūciju par dzelzceļa nozares konkurētspēju, un referenti ir Martina Vērnere. Tātad kādu atbilstu mēs gaidām no Eiropas institūcijām? Uh, Balstoties uz um, jau uh, pastāvošām stratēģijām par autoražošanu un uh, kuģu būvi, um, mēs ceram, ka varētu izveidot uh, arī uh, mūsu industrijai šādu stratēģiju, un to jūs redzat uh, šajā slaidā. Vispirms ir jāstiprina piedāvājums, lai Eiropā varētu turpināt ražot labākos produktus pasaules tirgū, Un šeit Eiropas Savienība var spēlēt būtisku lomu, veicinot pētniecību un attīstību ar apvārsni 2020 struktūra fondiem un citiem līdzekļiem. Un arī ITRA komiteja šeit ir jāpasakās par to, ka tas var kļūt realitāti. Ir jāatbalsta MVU un klasteri un arī var piesaistīt labākos speciālistus Es beigšu pēc minūtes priekšsādātāji. Un otrkārt ir jāuzlabo uh, uzņēmējdarbības vidi, lai uh, Eiropas piegādātāji var ražot un pārdot savus produktus vislabākajos tirgus apstākļos. Uh, šodien ir divas svarīgas lietas. Ir ceturtā dzelzceļa paketa, kas drīz tiks pieņemta, tas ir tehniskais pīlārs un mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība var spēlēt būtisku lomu, lai veicinātu mūsu uh, nozars eksporta spēju un tirgu pieeju, runājot par TTIP, par uh, Japānas FTA un uh, Mēs zinām, ka mēs varam rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu šajos jautājumos, šajās sarunās. Un treškārt ir jāveicina pieprasījums Eiropas Savienībā visā pasaulē, lai mūsu produkti būtu pieprasītāki, uh, un tagad mēs esam uh, gatavi, kā jau agrāk esmu teicis, parlamentā sadarboties ar Eiropas uh, institūcijām un EIB, lai nodrošinātu, ka strateģisko investīciju fonds Eiropā uh, veicinās celsaļu produktu projektu attīstību Eiropas Savienībā. Vairāk detaļas varētu attīst, atrast dokumentā, kuru mēs jums esam atveduši, izdalījuši, paldies eh, par jums, eh, tātad vēlreiz jums priekšsādātāji un arī ITRA komitejai par to, ka man ielūdzāt, eh, un paldies arī Werners kundzei par darbu, ko viņa veic šajā sakarā, un kā jūs redzat, tad dzelzceļa nozarei Eiropā tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Liels paldies, ģenerāldirektora kungs! Filipa Citrona kungs par jūsu interesantu un ļoti būtisko runu ITRE komitejas uh, sanāksmes uh, sākumā. Un tagad pāriesim pie otra runātāja. Žants Vērjē, un ja es uh, varbūt drīkstātu jūs lūgt īsumā par sevi pastāstīt. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar Monsieur le, le Président. Priekšstādātāji, Vernera kundze, deputāti, priekšstādātāji, liels paldies par šo ielūgumu, par to, ka es drīkst izteikties jūsu priekšā. Es esmu gan ļoti priecīgs, gan pagodināts un pāris vārdos arī var teikt, ka esmu Francijas pilsonis, esmu dzimis Francijas eh, ziemeļos. Uh, un uh, sākumā es uzsāku savu uh, karjeru rūpniecības nozarē mm, Siemens uzņēmumā no sākuma Vācijā, pēc tam uh, Francijā trijās dažādās jomās. Vispirms uh, rūpnieciskie automāti, pēc tam enerģija un uh, pēc tam transporta jomā, kur es biju ģenerāla direktora vietnieks uh, Siemens uh, Mobility uzņēmumā Francijā. Un uh, tad es uzsāku savu otro profesionālo mm, karjeru, uzsāku uh, Uh, Itrans uh, konkurētspējas uh, struktūrā savu karjeru tā darbojas Francijas ziemeļos un Kalē. Galveno uzmanību pievērš dzelzceļa jomai un šodien jūs esat mani aicinājuši kā RC tīkla vadītāju. Tā ir Eiropas dzelzceļa klasteru iniciatīva. Un Tā tika izveidota pēc e-trans iniciatīvas. priekšsvarā. Lūk. Šo tīklu, kā jūs to redzat, kartē mēs izveidojām uh, posmu pa posmam, gadu pēc gada, un šobrīd tajā ir iesaistījušās astoņas dažādas valstis, kas sazinās septiņās dažādās valodās. Jūs zinat, ka tas nav pārāk vienkārši, bet mēs esam mēģinājuši apvienot dažādu valstu struktūras, kas mums ir līdzīgas. Nu, protams, nekas nav identisks, jūs zināt, ka pastāv atšķirības starp dažādām dalību valstīm, bet pastāv līdzības, ir kopējas lietas Un eh, pirms es eju tālāk, es gribēju atgriezties eh, pie šī jēdziena klasteris. Jēdziens klasteris eh, tiek ļoti plaši lietots, ir īpaši Briselē, bet es ar jūsu atļauju gribēju atgriezties pie tā definīcijas. Klastera ideja, šī sākotnējā definīcija ir tika izveidota 1990. gadā Tas ir uzņēmumu in, institūti, kopība, kas uh, atrodas uh, vienā un tajā pašā geogrāfiskajā reģionā un ir savstarpēji saistīta, kā arī nodrošina uh, līdzīgus uh, pakalpojumus un produktus. Nu, protams, ka tā ir ļoti vispārīga definīcija, bet manuprāt, te ir trīs būtiskākie vārdi. Pirmkārt, reģions, teritorija. Un uh, tas ir ārkārtīgi būtiski. Tā ir uh, kultūra, tā ir uh, vēsture, un tas ir tas, kas sasaista kopā cilvēkus, tad, ja pastāv kultūrāla un geogrāfiska tuvība. Kaut arī mm, interneta mm, laikmetā mēs varam arī nebūt gluži blakus viens otram. Otrs savstarpējā atkarība klasterī pastāv šī savstarpējā atkarība, visi, visas iestaisītās puses tur ir savstarpēji saistītas, gan kā piegādātāji, gan kā, piemēram, zināšanu sniedzēji, un tas, zināmā mērā, ir saistīts arī ar partnerību izstrādē un pētniecībā. Eiropā tiek piekoptas dažādas reģionālās un nacionālās politikas, kā arī ir uzsākts vairākas iniciatīvas, piemēram, Itālijā apriņķiem ir gārā, šiem ir senas tradīcijas, un pašlaik viņi organizē nacionālos tematiskos klasterus, it īpaši transporta jomā. Vācijā pastāv šie kompetences tīkli, kas šobrīd izpaužas divās iniciatīvās - Go cluster un, un augstākā līmeņa klasteris, vāciski špicen klastā. Uh, Francijā šī polkompetivitē politika ir veidota tā, ka tā aptver dažādus uh, vēlēšanu iecirkņus, uh, tā pašlaik apvieno daudz interesēto pušu, un arī Spānijā kopš 2007. gada pastāv programma, kas saucās AIES, un um, priekšsādātāji, es atceros, ka es esmu bijis arī Varšavā, Polijas ekonomikas ministrijā kopš 2013. gada, eh, kur stāstīja par klasteriem, un arī Polija šobrīd ir iesaistījusies mūsu klasteriem. Un Maikla Portera skolnieks Polijā 2009. gadā nodibināja mm, savu klasteri. Un no, izrietot eh, no šīs uh, eh, polkomptīte iniciatīvas mēs esam uh, apvienojuši iesaistītās puses un uh, esam izveidojuši sadarbības projektus uh, izpētē un uh, attīstībā. Nu, es varu to raksturot kā katalizātoru ķīmijā. Katalizators pats reakcijā nepiedalās, bet tam ir būtiska loma reakcijas izraisīšanā, un tāpēc mēs apvienojam dažādu kultūru, dažādu izcelsmi cilvēkus kopīgos projektos mēs vēlamies, un uh, to ikdienā arī, protams, uh, mēs pie tā strādājam, lai mm, no piegādātāja kļūtu par partneri sadarbības projektos, uh, domājot par stratēģisku attīstību, mūsu pašu izpētes un attīstības projektos un labu konkurētspēju. Mēs vēlētos, lai izpētes un inovāciju produkti pēc iespējas ātrāk parādītos tirgos, lai ātrāk tiktu izstrādāt jauni produkti, un mēs vēlamies būt ne tikai partneru klubiņš, bet arī tie, kas sniedz savu ieguldījumu ekonomiskās attīstības veicināšanā. Un šeit jūs redzat, um, kāda veida partneri ir pārstāvēti mūsu klasterī, jūs redzat, ka gandrīz puse ir mazie un vidējie uzņēmēji. Kāpēc tā ir mūsu prioritāte? Ne jau tikai skaita pēc, tieši tāpēc, ka mums ir šādas nepieciešamības, tādas vajadzības un uh, ņemot vērā uh, šo uzņēmumu trauslumu, bet no otras puses arī mm, mobilitāti un uh, spēju ātri mainīties, viņi mums ir ļoti labi partneri. Uh, Mēs, uh, vēlami, mēs saprotam, ka mūsu darbs Eiropai būs noderīgs tikai tad, ja mēs uh, strādāsim kopā. Un mana pārliecība ir, uh, gan arī mūsu biedru pārliecība ir tāda, ka tas sniedz reāli pievienoto vērtību šīs klasteris. Un mēs piekļūstam citu cilvēku zināšanām, ekspertīzē. Uh, un uh, tas uh, ļauj paraudzīties uz uh, vienu un to pašu jautājumu no dažādu kultūru perspektīvas. Nu, piemēram, mēs redzam, ka vienā un otrā valstī uz vienu un to pašu jautājumu skatās atšķirīgi, un kopā tas sniedz labākus rezultātus. Mēs ļoti regulāri apmaināmies arī ar pāraugpraks pārvaldības, cilvēku resursu pārvaldības, projektu vadības jomā. Uh, Un, protams, ka mēs kopā esam uzsākuši Eiropas projektu. Mums ir partneru bāze, kas viens otram uzticās un kas savstarpēji ir pazīstami, un kopā mēs esam uzsākuši arī aktivitātes mērķa tirgos, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju Eiropā un arī ārpus Eiropas. Uh, Un um, dzelzceļa jomā mēs uzskatām, ka tas sniedz uh, ievērojami pievienoto vērtību. Un varbūt pastāstīšu vienu tādu nelielu stāstu. Jūs zināt, ka dzelzceļa nodzare vienmēr ir bijusi strateģiska rūpniecība. Tā ir uh, veidota katras valsts nacionālajās robežās, bet kopā mēs nodrošinam pievienoto vērtību visos uh, posmos. Uh, Un uh, jo tālāk Eiropa ir pavirzījusies, uh, jo vairāk ir atvēršies tirgi. Es domāju, ka tie vēl nav atvērti līdz galam, nu, tam ir zinām pretestība, bet uh, lielā mērā tie ir atvērti. Un jūs labāk nekā es zināt to, ka ir notikušas ievērojamas konsolidācijas, um, apvienošanās, iegādes, kas lielā mērā ir mainījis dzelzceļa nozares ainu. Gle globalizācija ir vēl viens izaicinājums, un uh, lielie uh, ražotāji ir uh, vēlas ieguldīt tajās valstīs, kurās ir ievērojama izaugsme. Viņi vēlas uh, iegūt uh, pievienoto vērtību, saņemt uh, attiecīgās zināšanas un ekspertīzi, un kā jau to teica Filips, arī Āzijas inspektori šob, investori šobrīd Uh, vēlas ieguldīt Eiropā un um, mācīties no mums. Un šie riski ir nedaudz pārbi, pārvirzījušies. Mēs uh, vēlamies uh, saglabāt labas, labu tehnoloģisko spārnu. Uh, balstīties uz uh, stabiliem, spēcīgiem, inovatīviem uzņēmumiem un nodrošināt uh, veiksmīgu izpētes darbu. Un, un mm, ir uh, svarīgi visas šīs vērtības saglabāt. Tālāk par lielajiem izaicinājumiem. Varbūt es uh, izsakos pārāk tieši, bet uh, lielākie. Uh, izaicinājumi Eiropas līmenī, pamatprogramma varbūt tagad ar nelieliem vienkāršojumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem joprojām ir nepieņem. Mēs ik gadu sastādam MBU sārakstu, kas tur piedalās, un ja mēs paraugāmies šajā sārakstā, mēs redzam, ka tur ir konsultanti, bet ļoti maz pārstāv no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, nu, jo šis process ir ļoti gārš, formāls, dārgs un grūti pieejams bet ir arī labas ziņas. Mēs eh, sadarbojamies ar UNIFE un um, ar um, lielajiem šiftu um, rēlu pārstāvjiem, lai un uh, vairāki simti no MVU uzņēmiem šobrīd uh, kaut ko no tā var gūt, bet uh, ir arī zinām šķēršļi. Kopš 2013. gada mēs pie tā strādājam un uh, Ehm, tas ir diezgan ilgi, bet ehm, labās ziņas, ehm, protams, ir klāsteru politika Eiropā. Es par to jau izteicos. Un tā ir ļoti laba ziņa, un ja mēs raugāmies uz aktivitātēm Eiropas klāsteru politikas jomā, mēs redzam, ka te ir daudz klāsteru izcilības salīdzinošo kritēriju bet uh, mēs redzam, ka ir maz projektu, kas uh, ir vērsti uz to, lai palīdzētu un finansiāli atbalstītu klasteri šī brīža veidolā. Un es uh, te varbūt nedaudz uh, steidzos, bet uh, š, mēs saņēmām 60 priekšlikumus par 470 miljoniem eiro. Un mēs uh, reiķināmies ar jūsu atbalstu, lai lietas uzlabotos. Mm, šis uh, veiksmes uh, pro, izdošanās procents nav pārāk liels, bet uh, ar to ir jārēķinās. Es gribēju jums pastāstīt par šīs organizācijas pievienoto vērtību, par klastēru un sārpklastēru nozīmi. Uh, kas mums ļauj izveidot ilggadīgu, ilgtspējīgu politiku. Arī valsts atbalsts, kas ir atļauts, mums nodrošina zināmas iespējas, bet komisijas apstiprinātie noteikumi par 20% kopienas līdzekļu, kas ir paredzēti MVU, uh, ir jānodrošina, lai tas tiktu ievērots, un tam ir nepieciešamas uh, reāls kontrols. Uh, turklāt ir jāsamazina arī schēmu sārežģītība, un varbūt noslēgumā daži vārdi vāciski. Es gribēju jums visiem pateikties. Atsevišķi dažos vārdos uh, es. Uh, Gribēju jums pastāstīt par izaicinājumiem, pastāstīt, kāds ir mūsu svarīgākais vēstījums. Protams, mēs esam vienmēr jūsu rīcībā un arī labprāt iesaistīšos diskusijām. Liels paldies! Verijai kungs par šo ļoti interesanto informāciju, par visu, ko jūs teicāt mūsu diskusijas sākumā. Protams, tas, ka jūs pārslēdzaties no vienas valodas uz otru, nenozīmē, ka jums ir tiesības runāt vēl desmit minūtes, bet bija laba doma, ka jūs savas uzrunas beigās pateicāt dažus vārdus vāciski. Jā, jā, es tikai mēģināju. Labi. Tagad došu vārdu referentai Martinai Wernerei. Vai trīs minūtes jums būs pietiekami? Trīs ar pusi ļoti labi. Eh, Jā, zegēda fusit. Jā, priekšsādātāja kungs, Citroena kungs, Verjē kungs, dargie kolēģi. Es ļoti priecājos, ka mums šodien ir iespēja runāt par uh, dzelzceļa nozari un eh, ka šeit pie mums ir ieradušies divi eksperti, lai mēs iepriekš jau varētu saprast, kādi tad ir dzelzceļa nozares lielākie izaicinājumi. Tāpēc sirsnīgs paldies par to, ka jūs šodien varējāt ierasties. Iepriekšējā nedēļā mēs runājām par līdzīgu tēmu. Uh, plenāra sesijā mēs runājām par uh, tērauda nodzares krīzi, un, manuprāt, tur ir iespējams saskatīt tieši saikni ar šīs dienas tēmu gan tērauda nozarē, gan dzelzceļa nozarē. Ir tā, ka Ķīnas uzvedība sagādā būtiskas bāžas Minēšu vienu skaitli. 2002. gadā eh, tika piegādāts pirmais modernais eh, metro vilciens no Ķīnas, un šobrīd eh, ir pienācis jau otrs. Jūs pieminējāt arī to, ka divi Ķīnas ražotāji CCRC ir izveidojuši lielāko dzelzceļa vagonu ražošanas ražotāju, kur atbalsta Ķīnas valsts, kas um, uh, gūst labumu no būtiskām investīcijām pašmai tirgu un kas um, rā, vienlaikus rāda būtiskas tirgus barjeras ārvalstu piegādātājiem. Un šobrīd viņi ļoti aktīvi darbojas arī ārvalstu tirgos. 400 tūkstoši darba vietu Eiropas Savienībā ir tieši saistītas ar dzelzceļu nozari un ļoti daudzas tieši MVU. Tieši tāpēc man ir um, tik svarīgs rezolūcijas uh, priekšlikums. Rezolūcijā mēs pievēršam uzmanību nozarē, kas uh, ļoti bieži ir uh, dzelzceļa nozars ēnā. Un viss, kas saistās ar dzelzceļu, ļoti bieži tiek uzskatīts par tīru transporta jautājumu, bet ļoti bieži tā ir arī rūpnieciska un inovācija tēma, jo šī nozara ir bāze ekonomiskajai izaugsmai un pārējai uz vidē draudzīgiem transporta līdzekļiem. Uh, Un tāpat kā tērauda nozarē, te, protams, nav nekāda pārbaudīta risinājuma. Ir virkne saistīta pasākumu un rezolūcijā es plānoju dažādos aspektus nozares atbalstam apskatīt. Minēšu dažus piemērus uh, ātrāka šiftu rail programmas īstenošana, to jūs arī pieminējāt, inovāciju veicināšana, varbūt uh, vēl sīkāk pakavējoties pie digitalizācijas tēmas, kādas iespējas tā pavēr dzelzceļa tehnikai tālāk, internacionalizācija un labāk piekļūt tirgumu, it īpaši MVU uzņēmumiem, finansējuma jautājums, speciālistu trūkums un lielāka politiskā uzmanība, kas būtu jāpievērš šai nozarei. Un visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi būtu kopīgi tehniskie standarti Eiropas tirgū. Šobrīd mums ir iespēja uh, gūt pārskatu par nozares situāciju un uzdot jums jautājumus, kā Eiropas Savienība un kā mēs varam sniegt savu ieguldījumu, lai šī nozara kļūtu vēl inovatīvāka, sadarbotos uh, ar zinātni, publiskajiem dienestiem, iesaistītu šajā klasterī MVU, jo tas ir labs veids, kā labāk nodrošināt piekļuvi atbalsta līdzekļiem. Un visbeidzot, no manas puses vēl arī uh, neliela norāda uz um, rīcības plānu. Tiek plānots, ka līdz 27. janvārim mēs uh, pabeigsim tulkojums uh, teksta projektam, pēc tam vēlreiz par to diskutēsim komitejā, un uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. februāris, un balsošana itra komitejā notiks 7. aprīlī. Uh, Ja jums vēl ir jautājumi, ierosinājumi, grozījumi, priekšlikumi, vēlmes sazināties ar mani, bet šobrīd, manuprāt, mums vēl ir iespēja abiem ekspertiem uzdot papildus jautājumus. Lielas paldies! Lielas paldies, uh, referentes kundze! <clears throat> Kā jau jūs uh, sacījāt, tas ir motisks jautājums, uh, kam sakos rezolūcija rezolūcija mums ir ļoti svarīga, un tāpēc arī šī diskusija ir tik svarīga. Vispirms Francā Grostetes kundze, kura aizstāja Morāno kundzi no ETP grupas. ETP grupas vārdā vārds jums paldies, priekšsādātāji, pat tiešām Morāno kundzes prombūtnes laikā, kas ir ETP referente, un tā kā nav klāt arī mūsu koordinators Krišāns Kariņš, izteikšos es Vispirms es gribēju pateikties abiem runātājiem, kas ļoti aizrautīgi runāja un ļoti labi parādīja, cik steidzami ir kaut ko darīt, lai Eiropas Savienības ietvaros palīdzētu mūsu dzelzceļu nozarei. Un es gribēju pateikties arī referentes kundzei par viņas paveikto darbu. Viņa droši vien zina, ka mēs esam te, lai atbalstītu. Uh, šo nodzaru, kas meklē atbalstu grūtos laikos, jo tās um, konkurētspēja ir mazinājusies, pieaugot starptautiskajai konkurencei, un, uh, kā jau to ļoti skaidri paskaidroja Citrona kungs, mēs zinām, ka Āzija pamazām iekaro Eiropas tirgus, un tas viss ir ārkārtīgi satraucieši. Jo, kā jau to skaidroja abi runātāji un arī mūsu referente, eh, dzelzceļa nozare ir strateģiska nozare. Eh, referente teica, ka tā nodarbina 400 tūkstoši cilvēkus Eiropā, un vienlaikus tā ir nozara, kas ir ārkārtīgi diversificēta, kas eh, būtībā ir uh, tāda kā svarīga apakšu uzņēmēja ķēde. Tā ir liela industrija, kas uh, iesaista ārkārtīgi daudz MBU, tūkstošiem dažādu piegādātāju, kas ir speciālisti un kas uh, visi ir MBU. Un kā jau tika skaidrots, pastāv liels uh, pieprasījums šajā nozarē ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, un Eiropai ir jāsaglabā sava vieta, un pat uh, vēl vairāk ir jāiekaro lielāka tirgus daļa, jauni tirgi, vai nu tie būtu Amerikā, vai Āfrikā, vai mm, vidējos austrumos. Un tas ir fundamentāls izaicinājums, un kā jau skaidroja Werneris kundze, mēs esam daudz runājuši par uh, metalurģijas krīzi. Uh, bet uh, labs līdzeklis, kā sniegt atbildi šajā krīzē, būtu atbalsts dzelzceļa nozarē. Tāpēc uh, mēs redzam, cik ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs uh, sniedzam uh, savu ieguldījumu. Un ir ārkārtīgi būtiski, lai Eiropas komisija izlēmīgi rīkotos, ļaujot šai nozarei baudīt uh, godīgu konkurenci starptautiskā līmenī, un tam ir jānotiek ātri. Mēs nedrīkstam tikai runāt, ir pienācis laiks darbiem, ja mēs vēlamies nodrošināt uh, šīs nozars ilgtspējīgu attīstību Eiropā, lai tā varētu iekarot um, jaunus starptautiskus tirgus. Ir svarīgi, lai mēs varētu atbalstīt uh, savus lielākos uh, uzņēmējus dzelzceļa nozarēm. Uh, Un, eh, kā jau iepriekš to skaidroja arī ēkungs, ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt eh, vieglāku piekļuvi tam eh, mūsu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tātad atbildē ir jābūt divējai - atbalsts izpētai un investīcijām, arī klasteriem, kā jau tas tika skaidrots, koncentrēšanās uz pievienoto vērtību, tolīt arī beigšu no otras puses ir jāizmanto mūsu tirzniecības aizsardzības instrumenti Mums, eh, ne, mēs nedrīkstam būt eh, naivi um, publisko iepirkumu izvēlē. Ir jāveicina šīs nodzares uh, darba ņēmēja kompetence. Mm, jūs uh, sapratāt, ir ārkārtīgi būtiski, lai Eiropa neatstātu novērtā šo nodzari, kas ir tik būtiska mums. Paldies! Madam! Paldies! Paldies Grostets kundzei! Tagad Rikē kungs lūdzu. Shadow rapporteur. Jūs esat ēnu referents. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Visam ātri gribēju paust mūsu viedokli. Tātad, kāda ir ierobežojumi dzelzceļa nozarei? Tā ir tā struktūra, jo pārstruktūrizācija, ko minēja, um, tā ir pabeigta, un uh, bieži vien uh, Eiropas un uh, pasaules konkurencē Eiropas uzņēmumi pietiekami nesadarbojas. Runājot par piegādātājiem, tie galvenokārt ir mazie un vidēji uzņēmumi, tas jau tika pieminēts, ka tie ir daudz cietuši un bieži vien viņi neapvienojas, nesadarbojas pietiekami, un viņiem ir uh, grūtības attiecībā uz tehnoloģiju pārnesi. Un, uh, viņiem arī nav tiešas pieejas uh, Eiropas uh, um, līdzekļiem. Tātad uh, šeit ir tiešām satraucoši punkti. Ir arī dažādi citi riski, piemēram, startautiskā mērogā, piemēram, Ķīna, Japāņa un Koreja, šie lielie uzņēmumi, tā ir startautiskā konkurence, ar ko jāsaskaras Eiropas uzņēmiem. Un pat runājot par uh, ražošanas pārvietošanu, arī jāmin šeit Alstom piemērs, proti viņi ražo Indijā savas produkciju, ko viņi pārdod. Un, piemēram, arī bombardē saistībā ar Ķīnu jāmin. Un runājot arī par valsts iepirkumiem, eh, arī tur eh, jāatcerās, ka valstīm šobrīd trūkst līdzekļi, ir fragmentācija tirgu un arī eh, funkcionālā fragmentācija Eiropas tirgu. Un visbeidzot jāatsauc arī uz to, ka cits transporta veidi konkurē ar dzelzceļu, jo īpaši jāmin šeit aviotransports Un uh, mēs arī strādājam pie šiem jautājumiem, kā jau tika teikts, um, šī nozara ir ļoti uh, attīstīta Eiropā. Gūstam arī progresu uh, ceturtā celceļa paketes tehniskajā pīlārā un visbeidzot pētniecībā un attīstībā tur ir jāpiemina šifturēlu. Bet problēmas ir ļoti sarežģītas un daudz, kas maziem mazajiem uzņēmumiem nemaz nav pieejams šis atbalsts. Runājot par vidi, tad eh, um, jāmin tas, ka šodien sākas COP21. Et ça, je pense que le quatrième paquet peut y euh, concourir, de profiter des progrès. Mums ir jāizmanto uh, arī digitalizācijas uh, iespējas, jāuzlabo uh, um, jāoptimizē izmaksas un jāuzlabo uh, dzelzceļa um, ekonomiskums. Uh, un um, runājot par tirgu atvērtību, tad um, tur neesmu īpaši vēl optimistisks, bet ir uh, jāveido tāds kā dzelzceļa Airbus Eiropā. Ir uh, jāveido eh, patiesi eh, tīkli, eh, tāda spēcīga nozara, lai um, arī um, atjaunot investīcijas dzelzceļā. Es to ir beigts priekšsādātāja kungs. Ir uh, Eiropā jāatjauno rītošais sastāvs un atjaušos arī uz to, ko teica uh, um, uh, Francoāzes Krustēta ir jānodrošina apusējība ar OECD valstīm. Nevar pieņemt tā, ka Japāņi var uh, priekšā tādas pārtrauc Rikē kungu nākamā runātāja Kapels kundze. NF vārdā. Jā, put. Paldies priekšsēdētāji. Citrien kungs, Vidrie kungs. Uh, gribētu pateikties referentē par to, ka viņa šo tik svarīgu svarīgo tēmā tur uzņēmusies skatīt eh, par šo dzelzceļa apgādes nodari, eh, jo bieži vien uzņēmumi, kas strādā ar citiem uzņēmumiem, bieži vien nesaņem vajadzīgo uzmanību, un tāpēc paldies referentei, ka viņi uzņēmās strādāt pie šī svarīgā jautājuma, jo šodien tika teikts, ka dzelzceļa apgādes nozara Eiropā ir vadoša nozara eh, 57 miljārdi eiro ir apgrozījums un 46% no pasaules eh, daļa ir Eiropai un liela daļa tiek eh, īstenu investēta pētniecībā un tas ir labs rādītājs eh, un jo īpaši šī programma Shift to Rail, kas tika izveidot kā kopīga programma pagājušajā gadā tā ir atbildīga par 920 um, miljoniem eiro no apvārsnes 2020 programmas, un, protams, mums šeit ir jārūpējas par to, lai tas turpinās. Vēl viena joma, kas parāda, cik eh, svarīga ir šī nozara, ir tas, ka tajā ir nodarbināta vairāk kā 400 tūkstoši cilvēku, un arī COP21 konferences kontekstā jāatzīmē, ka dzelzceļa apgādes nozarei ir eh, viszemākais Uh, rādītājs CO2 izmešu ziņā tie ir 1,8%. Bet uh, jāceras arī, ka parlamenta darba kārtībā šis jautājums ir visu laiku, ir um, bijis šis tērauda nozars uh, kritiskais stāvoklis, to mēs apspriedām pagājušajā nedēļā Strasbūrā, ir daudzas uh, daudz darbvietas zaudētas, ir slikta konjunktūra Eiropā, augstas enerģijas cenas un konkurence no Ķīnas un citām valstīm. Tas arī ir izraisījis šo krīzi. Otrkārt, jūs šo, to, to šodien pieminējāt. Um, Eiropas dzelzceļa uzņēmumiem ir ierobežota tirgus pieeja Ķīnā, Japānā un uh, Korejā. Uh, Un tāpēc ir svarīgi tirzniecības sarunās par brīvās tirzniecības nolīgumiem, jo īpaši ar Japānu, par ko, ar ko jau notiek sarunas, eh, rūpēties par to, lai šī nozara saņemtu attiecīgu tirgus pieeju. Un trešais punkts, kas šodien jau arī tika pieminēts, eh, konkurences priekšrocība, kas ir Ķīnai ar šo jauno eh, uzņēmumu CCRC, kuram ir 31 miljārds eiro apgrozījums Un tas ir eh, vairāk kā divas trešdaļas, par divām trešdaļām vairāk eh, no, nekā Eiropas viss apgrozījums. Un tāpēc ir kropļot konkurence. Un tāpēc mums ir jāstrādā kopā ar uh, investoriem, uh, lai Eiropas komisija, runājot par investīcijām un tirgus pieeja Eiropā, par valsts iepirkumu noteikumiem, lai šeit tiktu radīti tādi apstākļi, kas Eiropas eh, eh, nozars pārstāvjiem nodrošinātu vienotas spēles noteikumus. Vienādas spēles noteikumus mums es gribētu arī aicināt eh, komisijai un referentai, jo īpaši uzsvērt šo aspektu, proši, proti konkurences aspektu. Paldies, tagad Grīsīnas kundze, lūdzu. Uh, thank you. Paldies Paldies, Bužekungs, un es vēlētos pateikties ar abiem paneļa diskusijā uzaicinātajiem runātājiem. Vispirms es vēlētos eh, apsveikt to, ko Werners kundze ir iekļāvusi savā ziņojumā. Patreizējā rūpniecības krīze tērauda rūpniecībā skar arī uh, sliežu ražotājs. Un pagājušajā nedēļā Ķīnas delegācija Strasbūrā runāja par tirgus ekonomikas statusu Ķīnā un arī par jautājumiem, kas ir saistīti ar valsts subsīdijām, ar dempingu un visām pārējām nebūšanām, ar kurām šobrīd sastra, sas, saskaras tērauda rūpniecība. Es esmu pārliecināta, ka eh, sadarbībai starp eh, mūsu dažādām komitejām un komisijas atbildīgiem departamentiem. Šai sadarbībai ir jāizskata problēmas no dažādiem aspektiem, bet eh, apvienotajā karalistē, piemēram, ļoti daudz ir palīdzējuši struktūra fondi, lai investētu dažādās rūpniecības nozarēs un klasteros. Un es tikai vēlējos pateikt, ka apmaiņa ar paraugu praksi ir iespējama, un to vajadzētu darīt zinām arī citiem. Paldies! Paldies, saka prieksēdētājs. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Jā, lūdzu. Jā, jūs. Jā, paldies, prieksēdētāja kungs. Es runāšu spāņu valodā, tāpēc uzlietiet austiņas tie, kur nesaprot. Man ir viens pavisam konkrēts jautājums. Un uh, to uzdošu abiem uzaicinātajiem ekspertiem, un varbūt uh, vairāk tas ir adresēts Citroena kungam. Jā, taisnība. Jūs tā kā pieminējāt eh, nozarei visām četrām rūpniecības jomām paredzēto finansējumu un to, kur to varētu dabūt. Es vēlētos eh, zināt, tātad neansētāk dzirdēt par to, kādā veidā dzelzceļa nozara izmanto, izmantos, vai kas ir paredzēts Junkara plānā dzelzceļa nozarei? Kā jau mēs dzirdējām, ir izstrādāti vairāki projekti, un kā tas izskatās četrās dažādajās rūpniecības nozarēs. Tīri proporcionāli kāds ir sadalījums. Nākamais par nozars attīstību un um, iespējamo sadarbību ar dažādiem, dažādas, dažādām pētniecības iestādēm, par klasteriem, klusteriem. Vai ir paredzēts uh, saslēgt kopā dažādus plānus, kuram finansējums ir paredzēts Junker plānā? un varbūt varētu izmantot jaunās tehnoloģijas, piemēram, inovatīvas energoavots šajā sektorā. Tātad, Junkara plāns, vai tas ir paredzējis kaut ko arī e, dzelceļa nozarei? Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad vēlētos dot vārdu DJ Grau pārstāvim no komisijas, un tā ir Šikorskas kundze. Neesmu pārliecināts, vai pareizi izrunāju jūsu uzvārdu, bet eh, godātā kolēģe, vārds jums. Ja jūs varbūt vēlaties atbildēt uz kādiem šeit izskanējušiem jautājumiem, jeb jūsu prātā un sirdī ir iekrits, kas šeit diskusijās izskanējušais komisija. Jā, es eh, nezinu, vai es eh, spēšu dot savu artavu šajās ļoti auglīgajās diskusijās, bet eh, varbūt komentārs. Vispirms, paldies, ka esat uzaicinājuši komisiju piedalīties šajās ļoti interesantajās diskusijās. Mēs to augstu novērtējam. Un, protams, augstu novērtējam arī Werners kundzes iniciatīvu sagatavot eh, rezolūciju par dzelzceļa industrijas piegādes nozaru. Un pilnīgi noteikti sakosim līdz rezolūcijas īstenošanai dzīvē. Daudz runātāji jau pieminēja to, cik nozīmīgs ir dzelzceļa nozares ieguldījums Eiropas ekonomikā. Un par dzelzceļa nozari runājot, mēs nedrīkstam aizmirst arī dzelzceļa piegādātājus. Mēs e, ļoti labi apzināmies problēmas, tās jau šeit izskanēja. Mēs e, ļoti labi apzināmies, ka ir jāsadarbojās arī starptautiskā līmenī. Mēs vēlamies, e, lai būtu vieglāk pieejams finansējums īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un esam pārliecināts, ka tiek meklēt un taps meklēt risinājumu, lai problēmas risinātu. Sadarbības ar dažādām nozarēm tieši dzelzceļa jomā ir jau tradicionāla, un jūs pieminējāt divus likumdošanas aktus, kas šo sadarbību veicina. Pirmais ir pirmā dzelzceļa pakotne, kas tieši runā par nozars konkurētspēju. spēju. Un eh, mēs mēģinām, eh, protams, strādāt pie tā, lai tiktu novērstas visas tās barjeras un šķēršļi, kur vēl joprojām ir veiksmīgākai sadarbībai. Nākamais dzelzceļa iniciatīva. Esam pārliecināti, ka tas eh, ļaus mums izstrādāt visai Eiropas dzelzceļa nozari, kas stiprinās dzelzceļa nozars ieguldījumu labklājības nodrošināšanā Eiropai. Sadarbībā ar jums un sadarbībā ar nozars pārstāvjiem mēs um, strādāsim pie tā, lai tālāk stiprinātu labās iestād, iestrādes un palīdzēsim arī Vēbers kundzei pie rezolūcijas tālākas izstrādes. Priekšsādātājs, paldies! Un tagad eh, vēlētos dot vārdu atkal mūsu uzaicinātajiem runātājiem. Pirmais Citroen kungs jums un Verjēra kungs jums otrajam. Varbūt jūs vēlētos atbildēt, dalīties savās pārdomās. Tātad, Citroenkungs. Paldies, priekšstādātāji. Es gribēju pateikties Eiropas parlamenta deputātiem, jo man uh, radās iespējas, ka viņi ļoti labi saprot riskus uh, mūsu nozarei riskus, kas nāk no Āzijas, um, un uh, dzelzceļa nozare mēģina atbildēt uh, uz uh, šiem izaicinājumiem vislabākā iespējamajā veidā. Es tikai gribēju atzīmēt dažus punktus, runājot par izpēti un inovācijām. Mēs turpinām būt pēc iespējas dinamiskāki un šādi kopējie projekti kā Shift to Rail jā, nozara finansēs 50% no šī projekta, bet mēs vēlētos, lai arī, piemēram, MVU Eiropas konkursa laikā, kas tiks izsludināts tuvākajās dienās, arī aktīvi iesaistītos. Otra lieta, kur es gribēju pieminēt. Mums šķiet ārkārtīgi svarīgi, ka iekšējā tirgus lietas tiek veiksmīgi pārvaldītas. Mēs te runājam par ceturto pakāpi, Eh, par eh, publiskajiem iepirkumiem, un eh, kas šķiet vēl svarīgāk ir tirzniecības sarunas, kuras jūs pieminējāt, un um, nodrošinot uh, godīgus spēles noteikumus, runājot Briseles valodā, vai nu mēs te runājam par Ķīnas vai Japānas vai Korejas uzņēmējiem, lai abām pusēm būtu vienāds iespējas. Un, uh, lai nebūtu tā, ka mēs atveram plaši durvis uh, visiem pārstāvjiem no kādas uh, industrijas, uh, citu valstu pārstāvjiem, bet paši, piemēram, nevaram iekļūt uh, Japānas tirgu. Liels paldies, un uh, mēs tiešām esam ārkārtīgi gandarīti, ka varam uh, sadarboties uh, ar uh, Werneres kundzi pie viņas uh, ziņojuma, kas ir ārkārtīgi būtisks mūsu nozarei. Un vēl viena lieta, ko es gribēju teikt Mm, Spānijas deputātam, kurš eh, izteicās par Junkara plānu. Es eh, neslēpšu, ka Junkara plāna virzībā virzās uz eh, priekšu lēni un mēs uh, esam piedzīvojuši atsevišķus uh, publiski privātus uh, iniciatīvu projektus gan uh, tajā, kas attiec uz uh, atvilcieniem, gan citās jomās, bet šobrīd mēs liekam lielas uh, cerības, kas liktu akcentu uz uh, e RTMS projektiem vairākās valstīs. Mēs uh, šobrīd zinām, ka daudz cilvēku pie tā strādā, ir daudz uh, dalību valstu, bet, nu, pagaidām mēs vēl neredzam tos uh, baltos dūmus, kas signalizētu, ka attīstība uh, dzelzceļa nozarē būs veiksmīga. Lielas paldies par atbildēm, par uh, jūsu noslēgumu vārdiem, un tagad es gribētu dot vārdu Verijai kungam viņa noslēdzošiem komentāriem. Lielas paldies arī no manas puses par visiem uzdotajiem jautājumiem. Uh, Es esmu parādā atbildi Spānijas deputātam. Jūs uzdevāt vairākus jautājumus. Jūs te runājat par saikni ar atjaunojamo enerģiju un um, dzelzceļu nozare. Varbūt ar to nav tik ļoti saistīta, bet te ir trīs lieli jautājumi - energoefektivitāte, vides aizsardzība un um, tur rodas šī saikne ar enerģiju. Otrs jautājums - labāka infrastruktūras izmantošana, un trešais jautājums ir digitālā revolūcija un tās ietekme uz dzelzceļa nozari. Viss, ko mēs darām, gan mūsu klastera iekšienē, gan eh, mūsu nozarē, nepieminot tepat eh, projektu Ship to Rail, eh, Eiropas projektos kopā ar DG Move, ar izpētes ģenerāldirektorātu, nacionālo politiku ietvaros. Uh, Un te es gribēju piebilst, ko gan es iepriekš neteicu, bet mūsu klasters ļoti cieši sadarbojas ar reģioniem Smart Specialization Strategy jomā un sniedz, manuprāt, ievērojumu ieguldījumu, lai reģioni varētu īstenot šo viedās uh, attīstības stratēģiju. Liels paldies uh, par jūsu komentāriem, par atbildēm. Tagad vārds Martinai Vērnerai, mūsu referentai. Vai jūs varētu zināmā mērā rezumēt šo diskusiju par to, kāda ir nākotne? Jā, liels paldies priekšsēdētājs, paldies Citroina kungs, paldies Verjē kungs, liels paldies arī referentiem un visiem, kas iesaistījās Manuprāt, bija ļoti lieliski, ka šodien mēs varējām tik izsmeļoši apspriest šo tēmu un atsevišķus punktus es te konspektīvi jau piemi, piefiksēju. Es domāju, ka tu izkristalizējās ar kuros jautājumos mums rezolūcijā vajadzētu pievērst uh, vislielāko uzmanību - dzelzceļa nozars uh, loma Eiropā, MVU, konkurences politika, godīgs spēles noteikumi, EFSI, COP21, uh, varbūt uh, mēs tik daudz te nerunājām par Eiropas dzelzceļa aģentūras lomu, tā mums arī vajadzētu pievērst uzmanību un droši vien, ka par to varētu pateikt arī daudz ko vairāk, bet uh, ir uh, svarīgi to visu kodolīgi salikt kopā. Tomēr, mm, spriežot no tā, ko es dzirdēju, šķiet, ka izpratne mums visiem ir līdzīga, un es uh, ļoti jau priecājos par gaidāmajām tikšanām, tikšanās reizēm ar uh, ēnu referentiem. Domāju, ka tā būs izdevusies rezolūcija, jo mums uh, visiem būtiskākie akcenti šķiet līdzīgi, un paldies par sadarbību ar jums jau iepriekš. Paldies, referentes kundze rezolūcijas projekta izskatīšana ir paredzēta 22. un 23. februārī. Grozījumu iesniegšanas galējais termiņš ir 23. februāris, tātad divas dienas vēlāk, un balsošana ITRA komitejā, kā jau jūs pat norādījāt, 7. aprīlī. Tādi ir termiņi. Liels paldies! Mūsu mūsu ielūgtajiem runātājiem. Īstre komitejas sanāksmē mēs ļoti priecājāmies, ka jūs abi varējāt šajā diskusijā piedalīties. Lielas paldies! We continue our meeting immediately. Mēs eh, turpinām mūsu sēdi, jo laika jau vairs nav palicis daudz. Tagad pētījums enerģijas uzkrāšana, nepieciešamie tirgus modeļi un normatīvie stimuli. Kas mums būtu nepieciešams? Esam uzaicinājuši doktoru Sergio Urģarte, kurš runās par eh, ilgtspējības kvalitāti. Un viņš pārstāv SQ Consult BV. Un ITER komiteja, kā jau teicu, ir uzaicinājusi prezentēt šo pētījumu, kura nolūks eh, tiešām ir parādīt, ko vajadzētu izmainīt tirgū, lai tālāk samazinātu nevajadzīgās izmaiņas, kuras šobrīd ir saistīts ar enerģijas eh, uzkrāšanu. Tātad enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas un to attīstība, jo šīs tehnoloģijas eh, pilnīgi noteikti var palīdzēt mums uh, pabeigt energos savienības izveidi, tātad konkurētspēja, jaunās tehnoloģijas, enerģijas uzkrāšana. Un, ja drīkstu lūgt doktoram Ugartes kungam, vārds jums. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar savu pētījumu, vārds jums. Desmit minūtes ne vairāk, diemžēl. Tiešām ne vairāk atvainojos. Thanks, Thanks very much, Mr. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, tiešām pieturēšos pie man atvēlētajām desmit minūtēm. Pētījums, ko vēlētos eh, jums prezentēt, eh, to veica policijas departaments E, kurš ir saistīts ar pētniecības darba, kas būtu jādara, lai veicinātu enerģijas uzkrāšanu pēc iespējas lētāk. Tam, protams, ir nepieciešams attīstīt jaunas tehnoloģijas. Un tas savukārt veicinātu Eiropas energo tirgus veiksmīgāku pabeigšanu. Tātad, kāpēc mēs veicām šo pētījumu? Kāds ir patreizējais, patreizējā tehnoloģiskā attīstība? Kāda kā enerģijas uzkrāšana varētu palīdzēt izveidot Eiropas e, energo savienību. Nākamais, e, kāda ir jaunākā, jaunākā attīstība tehnoloģijās un visbeidzot vājie punkti un noslēgumā, protams, rekomendācijas. Bet um, vispirmām kārtām, kā jau teicu, galvenais nolūks bija veicināt debates par to, uh, kā labāk uzklāt enerģiju. Īpaši runājot par mērķiem un par veiksmīgāku MVU iesaisti Eiropas eh, ekonomiskajā labklājībā, ziņojumā ir 37 jautājumi kur ir atbildēts uz tādiem jautājumiem, cik maksā tehnoloģijas, ko darīt ar zemoglekļa tehnoloģijām. Šie ziņojumi ir šeit uz galda, tad eh, jūs variet atrast atbildes. Tā tad enerģijas uzkraušanas vērtība. Šis ir elektrības uzklāš, uzkrāšanas algoritms, Un eh, tā tad, kas tad ir elektroenerģijas eh, avots? Te var būt gāze, degviela, tad nākamais ir elektroenerģijas ražošana, tad ir elektroenerģijas eh, sadale un pārvietošana pāri lielām telpām, tad ir sadale un visbeidzot gala patērētājs. Debatēs jau izskanēja, ka e, gala patērētājs pats var ražot savu enerģiju un līdz ar to to arī uzkrāt. Ir diva veida energo saglabāšana. Liela apjoma, piemēram, gāzes rezervuāri, ūdens rezervuāri, ūdens e, tilpnes un e, tas savukārt šajā algumi, algoritmā veicina primāros energoavots un ražošanu. Un nākamais ir energo saglabāšanas iekārtas. Un šī te transmisijas sistēma, distribūcijas sistēma vai gala patērētājs, visi te var piedalīties. Piemēram, lielapjoma enerģijas uzglabošana, varētu palīdzēt eh, situācijās, kad, kad eh, piemēram, tā kā sāk trūkt gāzes, ražošanas momentā tas eh, varētu palīdzēt ekonomikas dekarbonizēšanā. Kāpēc? Ja mēs varētu uzglabāt atjaunīgo energo avotu ražoto enerģiju. Tātad, eh, piemēram, ja saules bija daudz, tad mēs varētu uzglabāt saules saražoto enerģiju, un tad eh, varam to tālāk nodot, iepludināt tīklā vēlāk, tad, eh, tad mēs varētu aizvietot citus energo uzkrāšanas moments, un tas ir savukārt saistīts ka mēs varam enerģiju uzglabāt, ka tā ir lēta ražošanā un pēc tam vēlāk to pārdot. Nākamais um, pārvades moments. Ja tīklā parādās arvien vairāk zaļās enerģijas, atjaunīgu energo avotu ražotās enerģijas, piemēram, vēja un saules enerģijas ražošanu kontrolēt mēs nevaram līdz ar to tirgus, tātad tīkla stabilitāte arī nav droša. Tas pats attiecās uz eh, tālāk izplatīšanu, uz distribūciju, piemēram, gaisa kondicionētāji vai tieši otrādi radiatori ir nepieciešami viens vasarā, otrs ziemā. Un visbeidzot gala patērētājs. Viņi paši var ražot enerģiju un uh, pašražotai enerģijai arī varētu būt uzglabāšanas eh, iespēja. Tātad eh, šeit eh, uzglabāšanas tehnoloģijas. Vai esmu jau norunājis 5 minūtes, bet neesmu vēl tālu pieskār, neesmu pat ne tālu pieskāries visiem maniem sagatavotajiem diapozitīviem. Tagad par politiku tas varbūt parlamentu interesē vairāk. Daudz tagad runā par eh, enerģijas uzglabāšanu, bet eh, kā tas ietekmē un kā tas sasauc ar enerģijas savienību? Tātad gāzes uzkrājumi, gāzes eh, lielie kubuli, gāze tiek saglabāta. Piemēram, Baltijas valstis, Ungārija, Somija, Ja šīm valstīm būtu pietiekami gā, uzkrātas gāze, tad eh, to gāzes piegādē varbūt eh, nebūtu problēmu. Bet eh, enerģijas savienības rakursā raugoties elektrības uzglabāšana būtu eh, vēl viens no iespējamiem mainīgajiem, kas ļautu pabeigt šo enerģijas savienību. Nākamais eh, - elektrības jaudas tirgus. Subsīdijas uzņēmumiem kuri e, pārvalda gāzes ģenerators, gāzes turbīnas, gāzdarbināts turbīnas, bet e, ir arī tā saucamie mainīgie rādītāji. Un viens no šiem rādītājiem ir enerģijas uzglabāšana, kas ļauj e, tirgu padarīt tādu elastīgāku. Enerģiju uzglabāt šobrīd ir ļoti dārgi, un tomēr tas pieļauj tirgus elastību. Tā tad, ja mēs vēlamies uzglabāt enerģiju, tas nozīmē, ka daļu no saražotās enerģijas jaudas mēs zaudējam. Un tomēr, ja mēs varam uzglabāt eh, zaļo enerģijas avotu ražot enerģiju, tad mēs samazinam uh, oglekļa pēdu. Un tas jau ir pozitīvi vērtējams. Tāpēc mēs e, tomēr varētu uzglabāt enerģiju, kura pretējā gadījumā tiktu zaudēta, un izmantot šo uzglabāto enerģiju tad, kad tā ir nepieciešama. Par konkurētspēju, ņemot vērā enerģijas cenu svārstību, svārstīgumu, tad e, tas tomēr uzglabātā enerģija varētu zināmā mērā stabilizēt enerģijas cenas. Tagad par izmaksām. Būtiskākie momenti. Jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka, ka e, gala patērētājam izveidojas tāda e, krustošanās starp izmaksu un e, saražotās elektroenerģijas līkni, ja gala izmantotājs izmanto saules baterijas. Šādu pašu līkņu krustošanos eh, vajadzētu panākt arī enerģijas uzglabāšanas izmaksās. Tas ir varbūt piemērs, ko iepriekšējā slīdītē redzējāt no Vācijas. Nākamais - viedie tīkli. Tas pats attiecās uz elektromobīļiem. Tagad uh, problēmas. Pāris sekundes burtiski vēl ātri saka runātājs. Tātad pēdējās divas slīdītes likumdošanas nepilnīgas. Nepilnības. Ko mums vajadzētu darīt, lai Eiropa varētu labāk uzglabāt enerģiju? Vispirms vairāk pētniecības. Japāna, Koreja, Ķīna, Amerikas Savienotās valsts ir vadošās pētniecībā, un Eiropa tiešām ir stipri atpalikusi, ja tā varētu teikt. Nākamais - tirgus šķēršļi gāzes uzglabāšanai. E, raugoties uz tādiem apjomiem, tad e, Eiropā ir pietiekami daudz gāzes termināļu, bet e, joprojām eksistē tirgus šķēršļi. Bieži vien tie ir tieši caurskatāmības trūkumi. Un nav skaidrs, kas tad īsti no tā iegūst. Nākamais atjaunīgo energoresursu ražotāji Mēs zinām, ka e, parasti atjaunīgiem energoresursiem ir milzīgas subsīdijas, un tomēr e, šiem zaļās enerģijas ražotājiem nav atbildība, lai tīkls energo piegādes ziņā būtu stabils. Visbeidzot, fleksibilitātes tirgi un e, noslēgumā tīkla pārvaldītāji, tīkla operētāji arī tā kā nav ieinteresēti, lai tīkls būtu stabils un ar konstantu jaudu. Un visbeidzot, eh, arī gala patērētājam, tā kā nav skaidrs, ko tas viņam dos. Un pēdējā slīdīte. Tās ir rekomendācijas. Jūs redziet, augšā ir piegādes ķēde Mēs esam atklājuši sešas problēmas un katrai no problēmām piedāvājam risinājumu. Tātad vertikālajā kolonnā jūs redzat tātad izpēte, mārda tirgus integrācija, drošība, dekarbonizācija, energoefektivitāte. Pētnieciskie sasniegumi noteikti daudz var palīdzēt visiem energopiegādes posmiem. Nākamais um, uzkrāšanas konkurē, uzkrāšanas iespēja konkurēšana. Arī varētu palīdzēt. Nākamais ir jābūt fleksiblākiem tirgiem. Visbeidzot, uh, ko darīt operētājiem pašiem, un visbeidzot ir jāveicina arī gala patērētāja iesaistīšanās enerģijas eh, uzkrāšanā. Un te arī beigšu. Uh, any question? I'd be happy to answer. Vai, ja, ja jums būs jautājumi, ar mieru uz tiem atbildēšu, ar prieku uz tiem atbildēšu. Paldies, doktora Gārte. Varbūt jums ir citi slaidi kurus jūs varat vēlāk izskaidrot varbūt eh, pēc jautājumiem, pēc diskusijas. Varēsiet tos varbūt vēlāk izskaidrot. Nīkas kungs, pirmais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu šeit. Paldies par prezentāciju, un man jāsaka godīgi, es nesaprotu, kur mēs atrodamies šobrīd, jo mums eh, galvenais jautājums ir, vai ir pieejams Eiropā uh, uzklāšanas uh, kapacitātes, un ja jā, tad kādā apmērā. Es skatījos uz šo uh, grafiku un uz dažādajām kapacitātēm, un nav skaidrs, vai jūs runājat par nākotnes plāniem, sapņiem, vai par lietām, kas jau ir uh, realitāte. Jo jums jāsaprot mūsu problēma. No vienas puses mums ir uh, jāsasniedz 2020. 30. gada mērķi, jāatbrīvojas no oglekļa izmešiem, jāuzlabo ražošanu un tā tālāk. Kā mēs to varam izdarīt, ja mums nav iespējas, jo uh, viena iespēja, kas tagad tiek apspriesta, ir izmantot uh, šīs te iesūknēšanas, sūknēšanas kapacitātes proti izsūknēt ūdeni no uh, Uh, um, ezeriem un tad izmantot uh, vēju un saules enerģiju. Bet no jūsu prezentācijas es saprotu, ka nav citas pieejamas opcijas, iespējas, un tas ir galvenais jautājums. Tātad mums ir iespēja uzklāšanai, lai nodrošinātu tīklu stabilitāti, lai izvairītos uh, no uh, Um, elektroenerģijas uh, piegādes pārāvumiem, bet ja es saprotu, ka uh, elektrībai 25% uh, apmērā katrā dalībvalstī ir jānāk no atjaunīgiem enerģijas resursiem, un ir jau valstis, kas sasniedz šo mērķi, 24% mērķi, un šīm valstīm tā ir nopietna problēma, jo tās jūtas nedroši. Uh, Uh, starp rindiņām un aizslēgtām durvīm cilvēki uh, komisijā saka, ka šis mērķis 30% no atjaunīgiem resursiem tas ir bīstami un to nebūs iespējams uh, kontrolēt, jo ir šīs te asās svārstības, svārstības, kad šie cikli pārklājas un nesaskan un Jo, piemēram, ja nav saules enerģija pieejama vai ja nepūš vējš, tad var būt apgādes pārāvumi vai šī iespēja ir vienīgā, kas ir, uz, uh, kas ir pieejama vai nē, un ja jā, tad tāda kādā apmērā, vai mēs varam paļauties uz šīm tehnoloģijām, tātad, uh, lai uh, nekompromitētu šos saistošos atjaunīgo enerģiju īpatsvaru mērķus tehnoloģiju trūkumu dēļ, tas bija mans jautājums. Paldies. Paldies, kolēģi. Francos Grostēte, Tautas partijas grupas vārdā, paldies priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi uzklausīju prezentāciju, bet man rodas jautājums. Protams, ka piegāžu drošībai gāzes uzkrāšana ir izšķirīgi svarīga, bet es domāju, ka to var bez lielām problēmām atrisināt, vismaz man tā šķiet. Bet tad, kad mēs runājam par elektrību, tad tas jautājums, ko es visu laiku sev uzdodu un ko uh, tikko minēja iepriekšējais runātājs, eh, ir eh, atjaunīgās enerģijas, jo tās noteikti ir jātīst, bet ko mēs darīsim? Mēs visu laiku par to eh, domājam, mēs tagad domājam par to, kā uzkrāt enerģiju, elektroenerģiju lielos apņēmu, apmēros. Atjaunīgo enerģiju resursi ir svārstīgi, neregulāri, Un ko tad mums darīt? Vai šeit tiek pietiekami investēts uh, pētniecībā, lai uh, nodrošinātu to, ka īsā termiņā tiks sasniegts kaut kāds veids, kā efektīvā veidā uzkrāt elektroenerģiju. Tādējādi varētu nodrošināt lielāku piegāžu drošību, varētu arī veicināt atjaunīgo enerģiju attīstību un tā pašā laikā nodrošinātu arī uh, tādas izmaksas, kas būtu pieņemamākas. Uh, uh, tad, kad uh, enerģija varēs uzklāt lielākos apmēros, tas ir mans jautājums, un uz to es gribētu saņemt atbildi. Thank you very much, madam. Vēl paldies, kundze. Eriksona kungs, saļo vārdā, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Paldies jums! Es domāju, ka šī diskusija par uzkrāšanu ir ļoti interesanta. Un visinteresantākā diskusija ir tā, kā mēs visefektīvāk varētu izmantot lēto vēja enerģiju, tad, kad tā ir pieejama lielā apmērā. Un viena iespēja ir varētu būt uzkrāšana. Un tāpēc es gribētu uzzināt, vai jūs esat veikuši uh, tādus padziļinātus aprēķinus par uh, bateriju cenām nākotnē, kādi šeit ir signāli, vai būs iespējams uzkrāt vēja enerģiju eh, lielākos apmēros, gan runājot par Um, mazajiem, gan lieliem uzkrāšanas apjomiem. Un varbūt tas būtu uh, interesants jauninājums nākotnē. Un vēl viens veids, kā lēti uzkrāt vēja enerģiju, būtu, ja mēs uh, to ievadītu apkurs sistēmā un izmantotu to gāzes vietā. Un tādējādi uh, it kā uzkrāt šo enerģiju apkurs sistēmā, lai efektīvi izmantotu ļoti lēto vēja enerģiju posmos, kad uh, um, tā ir pieejama uh, lielā apmērā. Vai jūs šādu iespēju esat izskatījuši? Paldies! Paldies tagad Kāpeles kundze NF vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies Ugārtas kungs, jūs savā prezentācijā viennozīmīgi parādījāt, ka enerģijas uzkrāšana e, būs ļoti svarīgs jautājums, e, lai sasniegtu Eiropas enerģijas savienību, gan attiecībā uz piegāžu drošību, gan arī uz vienota tirgus sasniegšanu, energoefektivitātes sasniegšanu un arī pērniecības attīstības jomā un CO2 samazināšanas jomā. Uh, Jūs norādījāt, ka uzkrāšana ir viena no svarīgākajām iespējām, lai sasniegtu elastību, un elastība ir izaicinājums, jo jāsasniedz liela apjoma uzklāšanas kapacitātes, lai veicinātu efektivitātu, un jūs zināt, ka daudzās uh, atjaunīgajās enerģijās ir problēmas, kas var novadīt, novest pie tā, ka tīkls ir vai nu pārslogots, vai nu par maz enerģijas ir tajā. Un šeit ir jādomā par investīcijām, lai izstrādātu lielāka apjoma um, uzkrāšanas um, kapacitātes. Un tāpēc runājot par eh, regulatoriem trūkumiem, jūs norādāt, ka pētniecības un attīstības daļa ir jāpalielina. Šobrīd ASV un Japāna šeit ir vadošā, Eiropā ir jātiek līdzi. Un jūsu ietiekumos jūs runājat par to, ka ir jāveic investīcijas pētniecībā un attīstībā, runājot par uh, enerģijas uzkrāšanu. Un tad man jautājums jums, vai jums ir aplēsts arī par to, uh, uh, par kāda apjoma investīcijām mēs šeit runājam, vai pieejamās programmas šeit ir pietiekamas, vai arī šeit ir jāveic uzlabojumi, piemēram, apvārsnes 2020 kontekstā vai arī citās programmās, kur ir runa par uh, gudrajām viedajām pilsētām, viedajām enerģijām un viedajiem tīkliem. Uh, thank you much. Paldies, kundze. Vai vēl kāds grib izteikties? Nē, neredz, ka kāds gribētu izteikties. Olivers Kochs. enerģētikas ģenerāla direktorāta vadītāja vietnieks, runājot par uh, eh, vairumtirzniecības tirgiem enerģijas jomā. Lūdzu, jums vārds. Ko? Lūdzu, Koh, kungs. Good afternoon. Paldies. Paldies, ka devāt uh, mums vārdu. Uh, šis varumtirdzniecības tirgus eh, bija, šī nodaļa bija tā, kas eh, sagatavoja galvenos noteikumus enerģijas jomā, enerģētikas paketi, un mūs ļoti interesē eh, uzkrāšanas tehnoloģijas. Tas ir ļoti svarīgs aspekts gan elektrības, gan gāzes tirgu. Mēs tikko publicējām paziņojumu par jauno tirgus dizainu uh, un tur ir runa arī lielā mērā par uh, uzkrāšanu. Un ir uh, jāpāriet no ražošanā balstītas enerģijas sistēmas ar lielām spēkstacijām, kas uh, visu laiku ražo vienādu apmēra uh, elektrības apjomu. Mums ir jāpāriet uz uh, tādu sistēmu, kurā 30 vai 40 vai pat vairāk uh, procentu būs eh, eh, tāda nestabila sadaļa, un līdz ar to uzkrāšanas eh, aspekts būs ļoti svarīgs šajā jaunajā tirgus dizainā, tāpēc mēs ar tiešām atbalstām šo pētījumu, šos atzinums un labos skaidrojumus, tos mēs augstu vērtējam. Bet runājot par elektrību, uzkrāšana tiešām ir būtiska dizaina daļa, proti kā uh, tikt galā ar šīm svārstībām. Un tas arī ir tas, ko mēs piedāvāsim uh, jaunajā tirgus dizainā. Uh, būs arī tendence uh, vairāk īstermiņa tiešniecībā un būs tie tā saucamie intradēji tirgi. Un mēs centīsimies uh, pātrināt šo īstermiņa līdzsvarošanas tirgu, kas būs pat pa stundām, un problēma ir tā, ka man neviens nezina, vai rīt būs vējš un cik stiprs būs, un tāpēc to nevar paredzēt. Tā pašā laikā mēs arī pārskatām noteikumus, kas attiec uz uzkrāšanu šobrīd. Trešajā paketē ir zinām noteikumi par to, un mēs noteikti darīsim šeit daudz, un uh, Uh, pieņemsim šo uh, uh, ieteikumu strādāt pie šiem jautājumiem. Šajā uzkrāšanas aspektā mēs, protams, aicinām arī pilsoņiem, klientiem piedalīties šajā tirgu, gan mājasēmniecībām, gan uzņēmumiem iesaistīties šajā demand response, jeb pieprasījuma atbildes tirgu, kas kopā ar uzkrāšanu ir uh, labs veids, kā uh, veicināt tirgus elastību, lai atliktu uh, uh, enerģijas uh, lietošanu, piemēram, ja uh, rūpnīca, kas uh, Uh, lieto daudz enerģijas, var pārnest savu ražošanu par dažām stundām, tas jau var daudz palīdzēt, vai, piemēram, izmantojot boileri mājasēmniecībā, ja to var atlikt uz dažām stundām, tas arī var ļoti labi darboties. Mēs uh, noteikti pētīsim šīs regulatorās barjeras un arī diskusijās ar parlamentu runāsim par to, kā uzlabot uh, situāciju, lai uzkrāšana būtu sistēmas būtiska daļa. Uh, Un mēs, protams, arī ar uh, apjomīgu pētniecības budžetu uh, veicināsim uh, jaunu uzkrāšanas kapacitāšu izstrādi, bateriju izstrādi, un mums ir jābūt gataviem šai pārējai, un runāsim arī likumdošanā par pašpatēriņu. Tas par elektrību. Un tagad par gāzi. Varētu teikt, ka situācija ir nedaudz atšķirīga. Uh, Mēs esam modernizējuši tirgus. Eh, arī šeit tiek tāda īstermiņa tirzniecība īstenota jau. Nav vairs šie, tikai šie ilgtermiņa kontrakti. Un tas ir labi, jo tas eh, nodrošina diversifikāciju, bet tai pašā laikā uh, uzkrāšana vairs gandrīz vairs nav nepieciešama, un mēs ļoti uzmanīgi raugāmies, lai tas neradītu piegāžu drošības riskus. Nesen mums bija konsultācijas par LNG, tātad sašķinātās dabasgāzes uzkrāšanas kapacitātēm. Tur mēs arī runājam par šiem svarīgākiem jautājumiem, kā nodrošināt gāzes uzklāšanu, bet arī kā dalīties ar šiem resursiem, jo uh, Ja ir viens vēstījums, kas eh, komisija ir šajā jomā, tad Eiropas perspektīva uzkrāšanas jomā ir ka tas, ka visneizmantotākais resurs šobrīd ir pārobežu izmantošana šiem uzkrāšanas kapacitātēm, jo mēs redzam, ka tad, kad eh, trūkst resursi, tad eh, dalīšanās pārrobežām joprojām ir ļoti sarežģīta, un mēs vēlamies nojaukt šos uh, regulatoros šķēršļus, lai e, to varētu darīt daudz efektīvāk, lai katrs reģions, katra valsts, katra pilsēta, lai tā nebūtu pašām jābūvē savas uzkrāšanas e, e, kapacitātes un lai varētu ar tām dalīties. Un patērētājiem efektīvāk noteikti būtu, ja būtu iespējama dalīšanās un nevis katram būtu jārūpējas par savu drošību veidojot uzkrāšanas kapacitātes, veidojot rezervis. Mēs tātad šajos eh, priekšlikumos eh, par to runāsim eh, un šo stratēģiju pavisam drīz prezentēsim. Tas arī viss. Oil. Lielas paldies, Raila, Raila kungs. Jā, man viens papildu jautājums. Tagad es te daudz uh, dzirdu par to, ka enerģija ir viedi jāizmanto, gāzi var uzkrāt, bet izšķirošais jautājums, kur uzdeva kolēģi, joprojām palika neatbildēts. Kad mēs varam rēķināties, ka elektrību būs iespējams ātri un efektīvi par saprātīgām cenām uzkrāt, un uh, uz to mēs nekādu atbildi nesaņēmām, kaut arī es labprāt būtu to dzirdējis. Lielas paldies, eh, Grāstētas kundze. Jā, man ir tieši tāds pats jautājums. Kad mums eh, Eiropas komisija saka, ka ir eh, nepieciešams, lai pilsoņi mainītu savu uzvedību, piedalītos uzkrāšanā, lai rūpniecība pārvirzītu pārbīdītu procesus un izmantotu enerģiju, ka tā ir vieglāk pieejama, tad uh, gribētu zināt, kad elektrība lielā apjomā varēs tikt uzkrāta, kad šī problēma būs atrisināta. Tas man tiešām interesē. Liels paldies, uh, Maurte un kungs. Merci, prezident. Jā, jā. Martēna kungs, paldies, uh, priekšsādātāji ir uh, enerģijas ražošanas veidi, kas ir ļoti tīri ar uh, nulles CO2 izmešiem. Tā ir hidrauliskā enerģija. Un uh, varbūt šis jautājums diskusijas sākumā netika uzdots, bet mēs redzam, ka daudzām valstīm šobrīd ir jāatver savu iekšējie tirgi un atsevišķām valstīm, tajā skaitā arī manai, būtu vairāk jādomā par um, HES eh, par hidrauliskās enerģijas attīstību. Un, eh, ja mēs redzam, ka eh, situācija ir tāda, kā ir, tad man ir bažas par ļaunāko. Tas varētu nozīmēt to, ka uzņēmumiem tas nebūs pietiekami rentabli, jo tās ir, tie ir privāti uzņēmumi, un, manuprāt, Eiropa te neko nedara. Uh, jo enerģija tiek piegādāta visā teritorijā, vai nu tā ir privāta, privāti ražotāji vai kaut kādi, kaut kādi pašvaldību uzņēmumi, bet tas ir sabiedriski nozīmīgs pakāpojums. Jā, paldies, es saprotu, ka tā ir jau otrā jautājuma kārta un um, uzklausīt vēl trešo jautājumu kārtu būs pārāk traki. Piedodiet, kolēģi, mums nav pārāk daudz laika, varbūt eh, šis vēl, šis vēl joprojām ir eh, pirmais jautājums. Es tikai gribēju zināt, kādas ir atsevišķi privātu uzņēmumu īpašās intereses. Ah, only wanted to ask what is the special interest of, of some private Es gribēju zināt, kādas ir atsevišķo privātu uzņēmumu īpašās intereses. Labi, to varbūt atbildēs Eiropas komisija, bet noslēdzot mūsu pirmo un otro jautājumu kārtu, dosim vārdu komisijai un galvenajiem runātājiem. Un te iet runa par diviem jautājumiem - par gāzes uzglabāšanu un elektrības uzglabāšanu. Tās ir divas dažādas lietas Par gāzes uh, uzkrāšanu mēs varētu runāt par regulatīvām problēmām, infrastruktūru, īpašumtiesībām, un to ir nepieciešams ļoti skaidri nodalīt no gāzes uzkrāšanas problēmām, bet, uh, kā jau kolēģi minēja, elektrības uzkrāšanā ir pilnīgi citas problēmas. Un, protams, ka mēs varam ierobežot tīklus, bet ir nepieciešams saprast, kā uzlabot izpēti, jo šo jautājumu uzdev visi. Varbūt vairāk naudas ir jāiegulda programmā apvāršanas 2020 īpašiem aicinājumiem piedāvāt šādus izpētes projektus un varbūt uh, jūs un komisija var atsevišķi atbildēt uz jautājumiem par gāzes uzglabāšanas problēmām un elektrības uzglabāšanas problēmām un kā veicināt pētniecību elektroenerģijas uzkrāšanas jomā. Paldies, kolēģi, par jautājumiem. Tagad vārds komisijai mūsu runātājiem. Liels paldies par jautājumiem. Mēģināšu atbildēt, bet uh, jautājums ir grūts, ja jūs man jautājat, kad beidzot būs iespējams uzkrāt elektroenerģiju. Tas ir uh, atkarīgs no sistēmām. Un, ja jūs raugāties uz Vāciju, tad uh, Vācijā ir 1,5 miljoni elektrības ražotāji, un tie būtībā pieaug katru minūti. bet eh, ja mēs raugāmies uz eh, nelieliem eh, saules volteikas, elektrovolteikas enerģijas ražotājiem, tad mēs redzam, ka tas ir kļuvis diezgan ienesīgi un vairs nav nepieciešamas subsīdijas. Un te mēs esam diezgan tuvu uzkrāšanas risinājumam Francijā, varbūt uh, iestājoties uh, ziemai, ir nepieciešams uh, milzīgs uh, elektroenerģijas apjoms, un mums nav nekāda superakumulātora kodolreaktorā, bet uh, ir taisnība, ka mēs varam izmantot izpētes un izstrādes naudu, kuru ieguldīt šādos pētījumos, jo mēs apzināmies, cik būtiski ir elektroenerģijas tirgi, kas piedzīvo svārstības to varētu izmantot, lai uzlabotu akumulātoru tehnoloģijas, jeb kādas citas uzkrāšanas tehnoloģijas, bet eh, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka privātie uzņēmumi Tesla un eh, citas, kas bija minētas eh, ziņojumā, vēlētos veikt šādus pētījumus. Tāpēc, jā, mēs atbalstām aicinājumu pieteikties finansējumam. Tas, protams, ir viens no uh, saprātīgākiem naudas izmantošanas veidiem, jo pievienotā vērtība būtu milzīga. Otrs jautājums, es pareizi sapratu, kā nodrošināt piegāžu drošību no privātajiem uzņēmumiem, kuriem ir komerci, komerciāls intereses, un vai šī uz tirgu balstītā politika pietiekami ņem vērā faktu, ka uz kārts ir likta piegāžu drošība attālinātākos reģionos, ja jau mēs izvēlamies uz tirgu balstītu um, energo piegādi. Un tas ir jautājums, kas jāuzsver ļoti nopietni. Mēs nekad nepieļausim tādu regulatīvo saturu, kas elektroenerģijas ražotājiem ļaus vienkārši atteikties no elektrības ražošanas atsevišķos reģionos, un pagātnē mums tas ir arī izdevies. Bet ko mēs esam mācījušies no gāzes krīzes, arī ņemot vērā esošās problēmas elektropiegādes elektroapgādes ziņā, mēs a, esam mācījušies, ka ne jau privatizācija rāda piegāža, piegādes drošības problēmas, bet gan a, iztrūkstoša konkurētspēja, nepietiekama integrācija kaimiņu valstu tirgiem, un no mūsu perspektīvas raugoties integrēts tirgus joprojām ir labākais risinājums. Um, elektroapgādes nepārtrauktības nodrošināšanai, un regulātori efektīvi var nodrošināt, ka piegāžu drošība tiek garantēta pat visattālākajos katras valsts reģionos. Ir mač. Liels paldies! Pēdējais uh, vārds uh, un iespēja rezumēt diskusiju mūsu uzaicinātajiem runātājiem. Paldies, priekšsādātāji! Jūsu jautājumi parāda, ka tā ir ļoti sarežģīta problēma. Viena lieta ir eh, kopīga gan gāzē, gan elektrībai. Es pat um, iešu viens vēl tālāk. Uh, Tas ir uh, risinājuma izmaksas un tirgus organizācija. Risinājuma izmaksas ir problēma, kas atrisināsies pati par sevi, jo tā to paredz pasaules dinamika, nepārtrauktie uzlabojumi, tehnoloģijas, kas tiek attīstītas, uh, meklējumi nodrošināt uh, enerģiju par adekvātu cēnu, un uh, kaut kādā brīdī šie risinājumi būs uh, konkurētspējīgi, bet tas varbūt nebūs nākamgad. Un tas bija viens no jautājumiem, kad tas būs gala lietotājiem nākamgad. Bet, piemēram, saules fotā, fotovoltaikas pāneļa izmantošana kombinācijā ar akumulātoru būs konkurētspējīga ar elektroenerģijas cenām sādales tīklā. Nu, var pat ne pēc pieciem gadiem, bet jau nākamgad. Un es te runāju par Vāciju, kur nav tik daudz saules. Katalonijā ir daudz saules, bet paraugieties uz um, savienotajām valstīm. Uh, Viņi virzās priekš ļoti ātri. Tirgus organizācijas problēmas ir daudz, daudz sarežģītāks, jo tad, ja jūs uh, pārorganizējat tirgu, daži no tā iegūst, daži zaudē. Tāpēc uh, ir nepieciešama ļoti padziļināta izpēta, analīze, diskusijas, bet pievēršoties tam, ko priekšstādātājs man jautāja atsevišķi nu, pakomentēt situāciju ar gāzi un elektrību. Jā, situācija ir atšķirīga, jo tie ir divi dažādi objekti. Gāze tiek izmantota dažādiem lietojumiem, arī elektroenerģijas ražošanai, apkurei un citiem lietojumiem. Gāzes uzkrāšana Eiropā kopumā nav problēma. Mums ir pietiekamas gāzes uzkrāšanas jaudas Tomēr tirgus nedarbojas labi atsevišķos reģionos, un konkrēti Baltijas valstīs, eh, Bulgārijā reģionos, kas uh, saskaras ar uh, augstāku gāzes uh, piegāžu nepietiekamības risku. Un uh, Te iet runa par investīcijām, par labāku tirgus organizāciju. Risinājumi jau skaidroja enerģijas eh, ģenerāla direktorāts. Tas nozīmē, ka ir jādalās jaudās. Man ir piekļuve kaimiņu jaudām, un tad, ja problēmas ir jums, jums ir piekļuve manām jaudām. Te ir nepieciešams labāks regulējums. Uh, lai visi varētu no tā gūt eh, labumu. Protams, ka kāds eh, no tā mm, gūs arī finansiālu iegumu, bet atbildot uz jūsu jautājumu, uzkrāšana jau neatrisinās gāzes eh, trūkuma problēmu. Tas vienkārši nozīmēs to, ka jums būs kaut kāds drošības pilvens, līdz jūs saņemsiet jaunas gāzes piegādes. Tas uh, nenozīmē, ka uh, radīsies jauna gāze, bet uh, ja tirgus tiek padarīts efektīvāks, ja savienībā vairāk uh, tiek piekopta dalīšanās, un tad ir nepieciešams arī diversificēt piegādes avotus. Ja jums nav pietiekams uzkrāšanas jaudas, tad varbūt ir jāsmazina gāzes tirgus daļa, jo tāpat no kaut, kur, no kaut kurienes tā būs jāpiedāvā. Par, tas attiec uz gāzi, tālāk par elektrību. Elektroenerģija ir cita problēma, jo tehnoloģijas un risinājumi te ir pilnīgi citā attīstības stadijā. Tas ir pavisam atšķirīgs līmenis. Daži risinājumi ir uh, pilnībā uh, konkurētspējīgi, piemēram, uh, uzkra, ūdens resursu uzkrāšana. Jūs vienkārši uzkrājat ūdeni kā elektrības ražošanas avotu. Varbūt mēs to varam paraudzīties prezentācijām. Un tas ir viens risinājums, kas jau šobrīd ir viegli izmantojams. Otrs risinājums citā mērogā ir elektrības uzkrāšana gāla patērētāja līmenī. Jā, varbūt tā, tas apjoms ir ļoti neliels, bet ja tā kā Vācijā Daudziem ir šīs iekārtas, kā tas notiek šobrīd ASV, piemēram, pajautājiet Teslai, viņi ir pārdevuši daudz akumulātoru, kas nākamgad tiks piedāvāti. Un tas nenozīmē, ka tas varbūt ir vislabākais risinājums, es to neaizstāvu. Bet fakti attīstās, mūsu mobīliem tāruņiem kļūst aizvien labāki akumulātori un nozares attīstība rāda, ka risinājums varbūt nav tāds, kā mēs iedomājāmies pirms trim gadiem, ka būs viens uh, vienīgs risinājums, kas atrisinās šo problēmu, ka daudz kodola reaktoru atrisinās šo problēmu. Nē. Mainoties risinājumiem, mainās arī problēmas jo lietotāji kļūst elastīgāki. Tāpēc risinājums nebūs viens. Tas būs risinājumu kopums. Un neviens risinājums nevar būt vienīgais. Tas var būt tikai viens no iespējamajiem risinājumiem. Elektromobility, well, it's perhaps. Elektromobilitāte. Varbūt nedaudz par to. Šajā grafikā jūs redzat uzkrāšanas jaudas ūdens uh, resursiem 2014. gadā, pagājušajā gadā. Tāda ir situācija Eiropā. Un blakus Jūs uh, gandrīz vai nevarat uh, redzēt to 2014. gadā. Tur ir atpūgļots uh, uzkrātās elektroenerģijas uh, apjoms, uh, uzlādējot elektromobīļus. Vai nu mēs viņus izmantojam, vai nē, viņi ir pieslēgti tīklam. Un šo stabiņu jūs gandrīz pat neredzat, bet uh, principā viņš tur ir. Uh, Frauenhofera eh, aprēķini tumši zilie stabiņi parāda, ka līdz 2030. gadam 40 pro, 14% elektromobīļu būs pievienoti elektrosadalas tīklam, un ja mēs eh, salīdzinam to ar eh, zilo stabiņu, ūdens enerģiju, tad jūs redzat, ka tā ir ļoti liela daļa, kas, kura būs iespējams izmantot tirgu nonākot elektromobīļiem. Jo mēs jau nebraucam ar automobīli ik minūti. Lielāko daļu laika tie stāv novietoti stāvvietā un ir pieslēgti tīklam, un tirgus uh, var organizēties, lemjot vai izmantot šīs uzkrāšanas jaudas vai nē. Tas ir, uh, protams, ļoti svarīgs jautājums, bet ne tas, par ko es pašlaik gribēju runāt. Es tikai runāju par to, kad tas notiks. Un tas ir politikas veidošanas jautājums un uzdevums domāt par to, vai tirgus ir jāorganizē un kādā veidā, jo vienmēr kāds eh, būs ieguvēs, kāds būs zaudētājs. Bet tas arī, protams, ir sekundārs jautājums, kuru es pat nekomentēšu. Man ir savs viedoklis, bet eh, tas jau varbūt nav pats būtiskākais. Bet īsumā runājot, uzkrāšana ir viens no daudziem risinājumiem, un uzkrāšanai ir tik daudz dažādu iespēju, ka tās visas ir grūti izanalizēt pāris minūtēs. Un vēl viens jautājums - apkures enerģijas uzkrāšana. Mm, te mēs esam apsteiguši ASV, Japānu, Ķīnu uzkrājot eh, šo enerģiju un eh, pārceļot uz to elektroenerģijas uzlabošanu. Un te es uzskatu, ka mēs varam veikt vēl lielākus ieguldījumus apvāršņu 2020 programmu kontekstā. Runājot eh, par investīciju palielināšanu, es domāju, ka jā, droši vien tām būtu jābūt divreiz lielākām līdz 2020. gadam. Uh, bet um, tās uh, arī palielinās uh, enerģijas uzkrāšanas jaudas, lai mēs pasaulē būtu konkurētspējīgāki. Un to pašu var teikt par uh, mobiliem tāruņiem, kuriem šobrīd ir labāki akumulātori. Mēs visus tos iegādājamies, bet nākotnē mēs pirksim arī uzkrāšanas ap, akumulators vai nu lielāks vai mazāks, un jautājums ir par to, vai mēs tos pirksim paši no sevis vai kādā citā valstī. Priekšstādātāji es jau, protams, varētu runāt arī ilgāk, bet uh, tā nav tā galvenā lieta. Cik vēl ilgi? Viena minūte, viena minūte es jums vēl varu dot. Nu labi. Divas minūtes, labi, divas minūtes. Es aicinātu tehniskos un izmaksu jautājums, kā arī jautājums pār uh, eh, tehniski iespējamo risinājumu dažādību uh, iekļautā šajā ziņojumā, bet tas ir jādara uh, politikas veidotājiem, nevis tehniskajiem ekspertiem. Un Tas tad atbildētu uz jautājumiem, cik tas maksās, cik, kāda tam ir vērtība. Un ja es kaut ko varētu, kaut ko teikt savam parlamentam, proti Eiropas parlamentam, tad es aicinātu jūs domāt par to, kā tirgus tiks organizēts, kā tas darbosies, jo šāds jautājums, protams, kādreiz būs jāuzdod. Well, uh, 20 seconds. 20 sekundes uh, vienam jautājumam vēl. Tagad es esmu vēl apmulsušāks nekā pirms uh, divām stundām. Komisārs Kaņiete pirms pāris mēnešiem mums stāstīja, ka nav iespējams, uh, nav iespējama ievērojama elektromobīļu nozare, jo nav tos uz ielas iespējams uzlādēt. Tagad jūs sakāt, ka stratēģija ir tāda, ka mums ir jāpaļaujās uz lielu skaitu elektromobīļu, kas mums nodrošinās ievērojamas enerģijas uzkrāšanas jaudas. Es nesaprotu. Komisārs saka, ka nav pietiekamas tīkla jaudas, tāpēc elektromobīļi negūs popularitāti un to nebūs daudz. Jūs tagad sakāt, ka tas palielinās tīkla jaudu. bet nu, nav nopietni, ja komisija nāk klajā ar stratēģiju. Un ja mēs raugāmies, piemēram, uz uh, rūpnīcu, kur cilvēki astoņos ierodas darbā, tad uh, šajā brīdī enerģijas cena ir augsta, jums ir jāgaida, līdz tā kļūst lētāka, un tad viņi sāk strādāt uh, tikai 11 bet mēs strādājam no 9 līdz 5. Kā jūs eh, varat. Eh, nu labi, pēc tik eh, garas runas nekādas atbildes nebūs. Atbildi jūs saņemsiet mūsu nākamajā sanāksmē, jo, diemžēl, mums nav vairāk laika. Šī diskusija ievilkās garumā. Liels paldies visiem par atbildēm. Un paldies, kolēģi, par šo kaismīgo diskusiju. Daži no jums um, izteicās pat divas reizes. Es domāju, ka mēs visi esam apmierināti. Paldies, Ugartes uh, kungs, ka bijāt uh, pie mums, un paldies par šo pētījumu, par šo ļoti interesanto enerģijas uzglabāšanas jautājumu. Paldies, ceru, ka mēs uh, sniedzam savu ieguldījumu. Labi, Eh, nākamais darba kārtības punkts, ko šodien paredzēts izskasīt, izskatīt, ir atcer tirgus uzraudzības ziņojums un citas pašreiz īstenotas darbības. Divi pārstāvi no atcer ir mūsu vidū. Tas ir regulātoru valdes prieksēdētājs un e, pats atcer direktors. Ļoti liels prieks jūs e, šodien sveikt mūsu vidū. Tiekamies ne pirmo reizi, tiekamies pietiekami regulāri, un mums šīs tikšanās ir ārkārtīgi nozīmīgas. Tā tad igadējais tirgus uzraudzības ziņojums. Ar lielu interesi uzklausīsim jūs teikto, un Vēlētos atgādināt visiem deputātiem, ka trešā energo pakotne pieprasa, lai aģentūra koordinētu energoregulātoru darbību. Tātad eh, aģentūras uzdevums ir uzraudzīt eh, iekšējo gāzes tirgu. Un šis ziņojums ir teicis publiskots šodien, šā gada 30. novembrī. Vēlētos dod vārdu jums, un eh, varat paši izvēlēties, kurš runās pirmais. Vai pirmais būtu regulātoru valdes priekšsēdētājs, kurš runās, vai arī atcer direktors pats. Varat izvēlēties. Labi, tā tad regulātoru valdes priekšsēdētājs. Lords Monks. Jūs noteikti nevajag prezentēt, jūs esat bijis mūsu vidū tik ļoti daudzas reizes. Vārds jums, Monks kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, tiešām runāšu īsi. Vispirms vēlējos pateikties par man doto iespēju jūs iepazīstināt ar šo prezentāciju. Patiesībā tas ir tirgus uzraudzības ziņojums, kurš tika publicēts šodien pusdienlaikā. Eh, vēlētos pateikties arī jūsu komitejai par to, ka jūs esat atvēlējuši gan savu laiku, gan resursus. Kā jau jūs teicāt, esam tikušies jau daudzas reizes, un šīs tikšanās parlamentā ir bijušas ļoti auglīgas, un ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies tikpat labā gaisotnē arī 16. gadā. Tātad šīs prezentācijas nolūks kāds? Būtiskākie secinājumi par tiem datiem, kurus esam apkopojuši 14. gadā. Esam to publicējuši mazliet agrāk kā pagājušajā gadā, bet eh, tomēr m, mm, regulējošajām iestādēm arī ir jādod laiks īstenot mūsu rekomendācijas. 376 eh, lapas puses. Ja vēlaties, varat iepazīties eh, ar šo ziņojumu šodien un šonakt, bet esam apkopojuši arī iedzīvotāju idejas un iepazīstināšu jūs arī ar pāris slīdītēm. Iemesls, kāpēc mēs tik ļoti detalizēti esam šo ziņojumu sagatavojuši, ir tas, ka eh, direktors un arī mūsu aģentūra vēlas niansētāk izanalizēt to, kādai būtu jāizskatās eh, nākotnē tirgū. Mēs eh, vienmēr esam centrā nolikuši patērētāju un šo fokusu saglabājām arī šajā ziņojumā. Uh, Tā tad šajā ziņojumā, jā, mēs tagad ejam uz priekšu slīdītājiem, ziņojam ar veselu virkni aspektu, kurus e, esam tā kā no jauna atklājuši, bet tās ir detaļas. Tagad tādos vispārīgos vilcienos vispirms e, publisko pakalpojumu sniegšanas e, pienākums. Mēs to neesam izskatījuši visās valstīs un tomēr lielākajā daļā, un tas mums sniedz ļoti labu ieskatu par to, ko tad nozīmē publiskais publiskie pakalpojumi. Kolēģis noteikti tas interesēs. Par eh, patērētāju informētību runājot, ir ļoti daudz dažāda regulējuma īstenošanas dzīvē, un eh, bieži vien šī regulēšana pati sevi tā kā apstiprina. Nākamais - viedie skaitītāji kura kļūst arvien populārāka Eiropā, un visbeidzot DSO pakalpojumu kvalitāte. Varbūt eh, vēl jūs uzmanību piesaistīšu pāris momentiem. Riska patērētāji. Ir jādefinē patērētājs, un tāpēc šāda definīcija ir varbūt vairākas. Tātad, eh, kas ir patērētā? Šī definīcija atšķiras no valsts uz valsti. Uh, tāda ļoti, ļoti niansēta definīcija, kurā tiek runāts gan par, gan par energo specifiskām prasībām, gan sociālās drošības likumiem. Tātad, protams, atšķirs šīs definīcijas Bulgārijā, apvienotie karalistē un Somijā. Uh, Nākamais eh, aspekts, kuram vēlējos pievērst uzmanību, ir viedie skaitītāji. Jūs redzat, ka dzeltenajās eh, valstīs eh, pār zem 10% patērētāju bija viedie skaitītāji, un zilajās savukārt pat pusēji un pat vairāk kā pusēji ir viedie skaitītāji. Kā jūs redzējat, eh, pusē no dalību valstīm jau likumdošanā ir iestrādāts tehniskās prasības viedo skaitītāju ieviešanai. Un trešais eh, - patērētāju sūdzības. Raugoties tā tad eh, pūsni rādītāju virzienā, tā tad ne tikai patērētājiem nepatīk varbūt cena, piedāvātajiem pakalpotājām, bet eh, arī pakalpojumu kvalitāte. Un visbeidzot, kādas tad būtu mūsu ieteikumi parlamentam, īpaši parlamentam? Jā, ir tādas jurisdikcijas, kurā vajadzētu atrunāt to, kas tad ir pēdējās iespējas piegādātājs. Ir tādas valsts, kurās tas nav atrunāts. Otrakārt, mums ir jādara viss iespējamais, lai būtu tehniski e, Tātad tehniskas prasības eh, viedo skaitītāju ieviešanai, tādu viedo skaitītāju, kas tiešām nāk par labu patērētājiem. Un visbeidzot, eh, sīkāk analīze ir nepieciešama arī citu regulātoru izvērtēšanā. Un tagad dod vārdu direktoram. Jā, paldies, saka prieksēdētājs. Paldies par jūsu ļoti labajiem ievadvārdiem. Tie tātad uzsāks mūsu diskusijas. Un tagad došu vārdu atcer direktoram Alberto Patočnikam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos pateikties ITER komitejai un eh, Eiropas parlamentam par jūsu izrādīto atbalstu mūsu aģentūrai. Šis gads ir bijis budžeta ziņā pozitīvs, un tas eh, zināmā mērā sasaucās ar iepriekšējo gadu darīto. Tātad runājot par vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību un pirms pieskaros konkrēti ziņu, konkrēti rezultātiem, tātad eh, šajā ziņojumā tas viss ir. Es tikai vēlējos savos uh, ievadvārdos pieminēt pāris no tiem. Viss, ko mēs šeit darām, viss, ko esam eh, darījuši pēdējos 20 gadus, ir liberalizēt konkurētspējīgu iekšējo tirgu Eiropā, kas nāk par labu patērētājiem. <coughs> Un eh, tikai tad, ja patērētājs tiešām jūt, ka tirgus nāk viņam par labu, mēs varam būt apmierināti ar mūsu darbu. Vispirms eh, paraudzīsimies uz vairumtir, uz vairum, vairumtirgošanas aspektu. Šeit mēs redzam pēdējās tendences vairumtirgošanā mēs redzam, ka pieprasījums samazinās. Tendence saglabājās arī 14. gadā, un uh, otra tendence ir uh, ilgspējīgas mērķi izpilde, kas ir noteikti Eiropas Savienība un atjaunīgo resursu pieaugums. Rezultāts jau nav pārsteidzošs. Ziņojumā tas niansētāk parādās, bet raugoties uz enerģijas vairumtirdzniecības cenām tā saucamajos centra punktos, pēdējo sešu gadu laikā tās ir samazinājušās par 60-80%. Tas ir milzīgs cenas samazinājums varumtirgošanās vietās. Cits aspekts, mēs mēģinām tirgu integrēt. No vienas puses Mums ir dažādi projekti un likumdošanas akti, kas e, mēģina izveidot šo so interkonektabilitāti, bet no otras puses šai savstarpējai savietojamībai ir jābūt pēc iespēja vislab, vislabākās intensitātes. Tātad mēs raugamies, cik liela kapacitāte ir pieejama pārobežu tirzniecībā, bet e, šeit mēs esam paskatījuši, šeit ir tikai daži, tātad Austrija uz Čehiju, Vācija uz Franciju, Šveice uz Vāciju un Vācija uz Poliju. Un varbūt salīdzinošais moments e, šai jaudai, mēs jau nesakām, ka uh, jaudai ir jābūt pietiekam lielai, un tomēr šeit parādās tas, ka uh, tā enerģijas jauda, kas tiek piedāvāta tirzniecībā, ir ļoti, ļoti maza. Salīdzinājumam ir arī citi momenti, kuri parādās piedāvājumā, un tomēr mēs uzskatām, ka lielāku jaudu vajadzētu piedāvāt šajā pārobežu tirzniecībā. Tātad no Vācijas uz Poliju paraugoties uz jaudu, tātad tur vispār nav stabiņš Vācijai. Tātad 14. gadā Vācija tā kā uz Poliju nedēļ neko. Cits moments, kā mēs e, šo jaudu izmantojam, un šeit jau varbūt e, parādās pozitīvas tendences, jo tirgus tā kā paliek um, tāds dažādāks, un jaudas izmantošanas efektivitāte pieaug. 14. gadā 86% gadījumu mēs Eiropā izmantojām šo jaudu, un tā nonāca pareizajā virzienā. Uh, Pēdējos gados, un to es bieži esmu pie, e, pieminējis, ka šī interkonektivitāte, savstarpējā savietojamība arī padara šīs jaudas pārvietošanu daudz efektīvāku un iespējamu. Trešais moments, pie kur vēlējos pakavēties, ir saistīts ar e, vairumtirdzniecības elektrības tīklu un e, mehānismiem. Jūs jau daudzus gadus esat sekojuši līdz šai attīstībai, un ir ārkārtīgi daudz valstu, kuras eh, raugās uz to, kā šo jaudu, kā šies jaudas mehānismus varbūt palielināt, un eh, ir arī citi, kur nedara ne, neko. Kāpēc mēs par to runājam kā aģentūra? Šie jaudas mehānismi paši par sevi. Ja eh, šī jaudas sakārtošana notiek neadekvāti, tas var izkropļot iekšējo tirgu. Tagad par eh, elektrības vairumtirgo, vairumtirgošanas tirgu. Tā tad jauda, kas ir komerciāli pieejama. Mums eh, ir jāpārrēķina, kā dažādos tirgus ietvaros šī jauda kļūst pieejama. Un visbeidzot, mēs mēģinājām panākt to, lai pārobežu apmaiņa notiktu uz vienādiem spēles noteikumiem visiem spēlētājiem. Un eh, mums eh, vajadzētu izveidot labākas formulas, kā aprēķināt šīs pieejamās jaudas. Visbeidzot, eh, šobrīd eh, tā saucamā augstākie griesti netiek piemērot veselā virknē pārobežu tirsniecības, un eh, mēs vēlējāmies eh, novērst pilnīgi visus šķērstus vairumtirgošanā, un jānotiek arī adekvātumu novērtējumam. Un tikai tad mēs varēsim runāt par jaudas mehānismu izveidošanu, algoritmu izveidošanu, kurus varētu pie, piemērot. Bet eh, tagad eh, pāriesim pie gāzes iekšējā tirgus vairumtirdzniecības. Šeit eh, parādās pozitīva tendence. Un tā saucamie gāzes varumtirdzniecības centri spēlē ļoti nozīmīgu lomu cenas noteikšanā. Šeit jūs redzat cenas, ka cenas tā kā izlīdzinās gan starp dažādiem pārdošanas centriem, gan arī ilglaicīgi raugoties vairāk gadu garumā. Uh, Un eh, tā ir tāda pozitīva vērtējama tendence, jo tas nozīmē, ka tirgus kļūst integrētāks. Paraugoties uz cenām un uz avot izmaksām. Šeit eh, mēs raugamies uz dažādām avotcenām dažādos reģionos, un iespējams, ka tas ir tātad, eh, kur ir visvairāk naudas, tas ir TTF tirgus Nīderlandē, Un šeit, ko mēs redzam, dzeltenais neatšķirās, gaiši zilais ir no 1 līdz 3 eiro atšķirās cenas šajos centros un e, tums zilais virs 3 eiro. Pie tām e, cenu nenosaka gāzes e, avota pieejamība, bet gan tas, cik daudz tirgu ir pieejams naudas. Un Tas noteikti ietekmē šo vairumtirdzniecību. Vēl bez tam mēs ar lielu prieku esam konstatējuši, ka Eiropā notiek avotu diversificēšanās. Tas noteikti ļauj integrēt tirgu gan tīri fiziski, gan arī tā saucamajā atpakaļ ielādēšanas kapacitātē. Un visbeidzot, rekomendācijas. Mums joprojām ir jānovērš šķēršļi, lai šie te gāzes pārdošanas centri kļūtu spēcīgāki un arī, lai gāzes padeve vai pārdošana no viena centra uz otru būtu vieglāk šī pārēja. Un eh, tam savukārt ir nepieciešami ilgtermiņa kontrakti. Vēl bez tam mums ir nepieciešams veicināt investīciju pieplūšanu lai integrētu šos pārdošanas centrus, un tad mēs tiešām varēsim runāt par visu Eiropas tīklu. Un visbeidzot, ko tad tas gala beigās dod eh, patērētājiem? Šķiet, mēs redzam pozitīvas tendences, pirmos, pozitīvās, eh, pirmos pozitīvos asmeņus, tas attiecas gan uz industriātajiem patērētājiem, gan arī uz privātajiem, jo uz nozares cenu ir cena ir notikusi pozitīvi, cenas eh, samazinājums ir pozitīvs, bet mājasēmniecībām to vēl mēs neredzam. Tas varbūt ir saistīts arī ar um, ieradumiem. Tagad mazumtirdzniecības cenas uh, iet līdztekus līkne vairumtirdzniecības cenām. Un uh, Tagad paskatīsimies uz vairākām valstīm. Mēs esam paraudzījušies uz likumdošanu, tātad Austrija, Vācija, Lielbritānija, un jūs redzat, ka lielajiem rūpnieciskajiem patērētājiem daudz ciešāk līknes seko viena otrai. Tātad mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība cenas tā kā atspoguļo vienu otru. Visās valstīs tā nav. Un eh, arī mājasemniecībām tā nav. Kāpēc? Vispirms eh, noteikti ir tādi tirgi, kuros konkurence nav pietiekama adekvāta, un ir arī tādi tirgi, kur eh, tirgus cena patērētāja rēķinā ir ļoti neliels procents. Šeit jūs redziet, kā eh, šīs cenas ir mainījušās. Tā tad ir tā saucamie nepiegādātāja noteiktie cenas procenti. Nākamais izvēle. Mēs redzam, ka Eiropas patērētājs tiešām šobrīd iegūst zem cenas tirgu, jo piedāvājums ir plašāks. Mēs uh, uzskatām, ka tas arī pierāda tirgus nobrieduma pakāpi jo daudzi tirgi Eiropā ir ieguvuši liberalizā, pēc liberalizācijas, vai tas būtu 5 vai 10 gadi, un kā jūs redzējat, jo ilgāka liberalizācija, jo piedāvājuma dažādīgums ir lielāks. Un pēdējā slīdīte no manas puses. To mēs jums rādām katru gadu, un man patīk šie punktiņi. Tātad. tad varbūt varam mēģināt saskatīt e, e, korelāciju starp to, vai patērētājs pieturās pie savu piegādātāju vai to maina. Varbūt šī korelācija nav statistiski pierāda, statistiski nozīmīga, bet katru gadu mēs redzam, ka korelācija tomēr pastās. pastāv. Iepriekšējos gados mēs teicām, ka tā ir problēma, tagad es uzskatu, ka tas ir ļoti labs disertācijas materiāls, uh, pētot patērētāja rīcību un psiholoģiju. Un uzskatu, ka mēs varbūt nedrīkstam diskriminēt un tā konkrēti noteikt, kur tad ir ierobežojums un kur tad ir patērētāja psiholoģijas diktēta rīcība. Un visbeidzot, pirmo gadu, pirmo reizi šogad mēs esam ieviesuši pozitīvo indeksu salīdzinot relatīvos uh, konkurences līmeņus starp dažādām valstīm, starp dažādu valstu tīkliem. Tā tad, kā jūs redzējat, tā ziņojumā tas viss ir daudz sīkāk aprakstīts. Šeit ir tā tad valstis, kurā šķiet situācija ir nedaudz labāka kā citās. Tās ir eh, Ziemeļvalstis, arī Čehija, Slovenija, Spānija un ir kā savukārt tādas, kurās eh, vēl ir ceļa gabaliņš ejams. Un visbeidzot mūsu rekomendācijas. Ko tad darīt nozarei kopumā? Joprojām vajadzētu tirgu padarīt liberālāku, joprojām vajadzētu izglītot patērētāju, lai patērētājs saprastu, kā tad tirgus darbojās. Mums eh, joprojām vajadzētu uh, iemā, vajadzētu iemācīt patērētājiem, ka nomainīt piegādātāju nav nemaz tik briesmīgi sarežģīti. Un, protams, patērētājiem apvienojoties un kopīgi nomainot piegādātāju, tas viss ir daudz vieglāk. Protams, ir grūti 30 lapusēm izskriet cauri 10 minūtes, 14 minūtēs, saka priekšsēdētājs, 14 minūtēs runājāt. Un 13. minūtē jūs teicāt, manas pēdējais teikums, to jūs teicāt trīs reizes. Jūs tiešām gaidīju, ka jūs beigsiet, beigsiet. Pirmo reizi jūs to teicāt septītajā minūtē, bet paldies tagad visiem jums. Like to... Tagad es gribētu lūgt mūsu kolēģiem izteikties. Kalasas kundze, Kapelas kundze ir sarakstā, kurš vēl ir gatavs izteikties. Es personīgi, Kalasas kundze un Kapelas kundze un tad es. Paldies, jo mums ir vajadzīgs dzimuma līdzsvars. Kalas kundz lūdzu. Jā, paldies. Mani interesē tas, ko jūs teicāt par eh, mazumtirdzniecības tirgu un par to, kā eh, labāk varētu attīstīt mazumtirdzniecībā konkurenci. Viens jautājums ir par informāciju patērētājiem patērētājs saņems uh, informāciju par tirgu pieejamajām iespējām. Kā jūs domājat, uh, uh, ko jūs domājat par to, ka ir obligāti savākt datus un tos padarīt pieejamus digitāli, jo mēs to esam izdarījuši Igaunijā, un tas ir ļoti labi, jo tas tiešām dod zināšanas patērētājiem, viņi var pārslēgties no elektroenerģijas piegādātājiem, un uh, viņi uh, tad redz, kādas būtu viņa iespējas un ko viņa maksātu pie citu piegādātāju. Tātad kāda ir jūsu komentāra par to? Paldies, Kapels kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lord Mog, Potočnika kungs. Paldies par uh, jūsu ziņojumu prezentāciju par 2006. gadu. Jūs esat izvēlējušies pareizo. Uh, pieeju nostādīt patērētāju centrā, un to jau mēs konstatējam komisijas dokumentā, jo īpaši, kad jūs runājat par īpaši aizsargājamajiem Eiropas patērētājiem, un e, tātad viņiem pievēršat īpašu uzmanību, tas arī ir būtiski. Es domāju, ka jūs varbūt varētu vēl uh, precizēt uh, iespējas, uh, izvēles iespēju uh, aspektu, jo tas ir svarīgs aspekts, nosakot mazumtirdzniecības cēnu. Un, manuprāt, šeit trūkst vēl viens aspekts, un tie ir nodokļi un uh, dažādi tarifi uh, elektrības cenai, kas daudzās valstīs pastāv. Piemēram, mūsu valstī Austrijā tie ir 50% no enerģijas cenas. Tā ir ļoti liela daļa, un uh, vājākiem patērētājiem tas ir liels šķērslis kas man īpaši interesētu um, bez šī tirgus novērošanas ziņojuma, uh, tas man interesē, uh, ko jūs teicāt 23. septembrī par Austrijas uh, tirgu. Jūs jau dažus aspektus uh, pieminējāt. Jūsu nesaistošais ieteikums šo ļoti uh, labo, eh, labi darbojošos Vācijas, Austrijas elektrības cenu eh, zonu sadalīt, tas radītu papildus izmaksas patērētājiem, un tāpēc tas jūsu ieteikums mūs pārsteidza, jo mēs uzskatām, ka šī cenu zona ir labākā praksa, eh, ko varētu izmantot arī citās valstīs, proti reģionālā sadarbība. Uh, tā ir, un tas dod iegūmus arī patērētājiem, un tādējādi mēs arī mm, dalāmies uzkrāšanas kapacitātēs, kas tika pieminēts iepriekšējā punktā. Un, ja to atceltu, tad būtu augstāks cenas patērētājiem, un arī vietējo tirgu Vācijā paplašināt, tas būtu tikai īstermiņa risinājums. Mums ir vajadzīgi elastības mehānismi, uh, ja uh, mēs vēlamies panākt pārmaiņas enerģijas jomā Eiropā. Gribēju jums pajautāt, kā jūs šo 23. septembra atzinumu vērtējat no šodienas perspektīvas, vai jūs veiksiet uh, ietekmes novērtējumu, vai jūs neuzskatāt, ka šī Vācijas-Austrijas cenu zona ir kā labākās prakses piemērs Eiropas iekšējiem tirgum, eh, nosakot cenas pārobežu kontekstā un veidojot eh, reģionālos eh, sadarbības projektus? Paldies, un tagad Martāna kungs. Paldies, priekšsēdētā. Es gribēju vienkārši uzdot vienu jautājumu, lai labāk izprastu šo jautājumu patošniekungam. Varbūt es nepareizi uh, E, sapratu, bet jūs, man liekas, ka vajadzētu, man liekas, jūs teicāt, ka vajadzētu attālināties no ilgtermiņa e, līgumiem vai drīzāk pāriet uz e, šīm izsolēm, vai es to pareizi sapratu, jo nevar taču visu laiku cekot tikai cenu politikai, proti izvēlēties lētāko, jo tas bremzē investīcijas, ja mēs izvēlamies šīs te izsoles e, investīcijām ir vajadzīga ilgtermiņa drošība, e, jo e, un šobrīd tas nebūtu labākais risinājums, ja es to pareizi sapratu, vai tiešām tā ir tā ideja, kur jūs aizstāvat. Uh, thank you very much. Lās paldies. Ļaujiet man arī šo to piebilst kolēģu teiktajiem. Varbūt tā vispārīgāk izteikšos Jūs sākumā ļoti pareizi teicāt, ka patērētāji ir vissvarīgākie. Tas ir lieliski, fantastiski. Mūsu uzņēmumu konkurētspēja, ekonomikas konkurētspēja. Un svarīgi ir arī individuālā patērētāja pilsoņi, bet bez energosektora Mēs nevaram organizēt mūsu tirgu un mēs nevaram uh, pievērsties patērētājiem. Mums ir vajadzīgs mūsu energosektors, tas nozīmē, ka mums vajadzīgi energo uzņēmumi. Tātad mēs, uh, protams, vēlamies pievērsties patērētājiem, bet izmantojot energo uzņēmumus. Un abos gadījumos, gan gāzes, gan elektrības gadījumā, situācija varētu būt atšķirīga. Ja mēs salīdzinām uh, ASV un Eiropu gāzes sektorā, tad mūsu cenas, mūsu izmaksas gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā ir daudz augstākas, divas, trīs reizes augstākas nekā ASV, un mēs gribētu atvērties ASV. Um, varbūt sašķirnātās gāzes eksportam no ASV, bet ja mēs atvērsim tirgu, tad mēs vienkārši eh, nožmiegsim mūsu uzņēmumus. Kā mēs varam no tā izvairīties gāzes sektorā? Sāksim ar gāzes sektoru. Un es domāju, ka gāzes uzņēmumi ir labākā situācijā nekā Amerikas eh, kompānijas, jo viņiem uh, ir tik zemas gāzes cenas, ka uzņēmiem nav iespējas investēt. Uh, viņi vienkārši nīkst ārā. Es zinu to, jo pirms divām, trim nedēļām tur biju. Elektrības sektorā situācija ir uh, atšķirīga. Mazumtirdzniecības tirgu cenas ir uh, vairāk vai mazāk salīdzināmas es atvainojos, tas bija bērnumtirdzniecības tirgu, bet uh, mazumtirdzniecībā mūsu cenas ir daudz augstākas. Kapelas kundze minēja visus šos uh, netiešos, uh, netiešās izmaksas, kas Eiropas Savienībā ir ļoti augstas. Un tas viss nonāk nacionālajos budžetos. Uh, netiešās uh, izmaksas, uh, tās nonāk uh, nacionālajā budžetā, vai tad mums nevajadzētu gaidīt no dalību valstīm, no nacionālajiem budžetiem nopietnas investīcijas energosektorā, jo mēs vēlamies palīdzēt mūsu energosektoram. Kolēģis Martāns uh, runāja par to pašu jautājumu, kā palīdzēt, kā veicināt uh, investīcijas uh, energosektorā. Ja ir tik augstas netiešās izmaksas, kas nonāk budžetos, Kā jūs vērtējat iespējas atbalstīt mūsu energosektoru, rūpējoties par patērētājiem, bet uh, veicinot uh, to, ka mūsu energosektors un uzņēmumi ir ļoti spēcīgi? Um, thank you, thank you to all for the... Paldies visiem par ļoti interesantiem jautājumiem un varbūt uh, pēdējo atstāšu jums, jo tas ir tāds politiskāks Ļaujiet man atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Un, eh, jā, es eh, redzu, ka arī valsts atbalsta jautājumi varētu parādīties kaut kādā brīdī diskusijā, bet eh, par tehniskākajiem jautājumiem. Kā mēs varam palīdzēt patērētājiem izvēlēties labāko variantu savās interesēs? runājot par šo pieejamo informāciju. Es domāju, ka šeit ir divi veidi informācija, kas viņiem var patīt, palīdzēt. Proti informācija par viņu pašu rīcību, savu uh, patēriņu, un tur šī uh, datu uh, apkopošana var palīdzēt. Proti, pa, um, uh, varētu šie dati būt pieejami viņiem pašiem un arī citiem, ja viņi tā izvēlas. Uh, un, uh, šeit es domāju, ka ir jau zinām instrumenti tirgu pieejami, eh, cenu salīdzinājumi instrumenti, ko nacionālās regulārās iestādes, eh, privāti uzņēmumi un arī patērētāju asociācijas ir eh, izstrādājuši, lai sniegtu patērētājiem ne tikai precīzi informāciju, kas visbiežāk tā ir, bet arī sniegtu salīdzināmu informāciju. Un tas ir tas veids, kā var uh, palīdzēt patērētājiem izvēlēties. Un, piemēram, gāzes jomā ir uh, ļoti strauji pieaudzis uh, eh, piedāvājumu plašums ar uh, atjaunīgo komponentu. Tātad, ja patērētājiem dod pienācīgu informāciju un instruments, tad viņi īstenībā ļoti labi izvēlas. Mm. Tātad ir dažādas dimensijas šai informācijas sniegšanai patērētājiem. Mārtiņa kungs, Martāna kungs eh, par eh, gāzes eh, centriem. Šeit ir runa galvenokārt par tendencēm. Mēs redzam, ka tendence ir uz cenu noteikšanu balstoties uz gāzes centriem un nevis uz ilgtermiņu līgumiem. Zināmā mērā tas nav slikti, jo mums ir vajadzīgs Eh, šis sektors, kas būtu elastīgāks, jo viens no uh, izaicinājumiem energosektorā ir elastība. Mums ir vajadzīga elastība gāzes un elektrības jomā, lai um, tiktu galā ar šo lielāko uh, atjaunīgo enerģiju īpatsvaru energoresursu struktūrā. Tātad visā visumā es domāju, ka uh, attālināšanās no ilgtermiņa uh, līgumiem uz uh, Uh, šo centralizēto um, cenu noteikšanu, uh, gāzes centru cenu noteikšanu, tas ir uh, labāk. Runājot par uh, kaludzu. Tagad par uh, to, ko mēs domājam ar integrētu vienoto tirgu. Uh, un eh, vai eh, šādu vienoto eh, cenu zonu izveida nebūtu pretrunā vienotiem tirgumu. Šeit es zināmā mērā nepiekrītu daļai reakciju, ko esmu redzējis attiecībā uz mūsu viedokli. Protams, saka, ka mēs esam pretrunā ar vieto, vienoto tirgu. Pirmkārt, ir virkne jurisdikciju, kas Eh, daudzus gadus uztur ļoti labus tirgus, kas strādā ar dažādām cenu zonām, un eh, gan uh, vairumtirdzniecības, gan mazumtirdzniecības tirgi ir ļoti labi darbojušies. Norvēģija, Itālija un pavisam nesen arī Zviedrija. Tur ir runa par to, kā tiek organizēts tirgus un kā tiek nodrošināts tas, lai visa tirdzniecība uh, cenu zonas ietvaros un starp cenu zonām būtu taisnīga. Uh, Ja cenu zonas ir pārāk lielas un uh, tās nebalstās uh, pienācīgā infrastruktūrā, tad galu galā varētu būt uh, tirgus kropļojums. Un nepamatot tiek dota priekšrocība zināmiem tirzniecības veidiem par sliktu citiem, un diskrimināciju nevajadzētu taču pieļaut. Tātad tirgus zonu sadalīšana uh, ja infrastruktūra, kas ir tev pamatā, nav pietiekami noturīga, lai atbalstītu šīs eh, divas zonas, kas tiek tā kā skatīts kā viena, tad tas eh, nekalpo vienotā tirgus mērķiem. Un tas ir tas viedoklis, ko mēs esam arī pauduši mūsu atzinumā, proti sakot, ka šobrīd eh, daļēji Vācijā un daļēji arī uh, citos pārobežu reģionos nav pietiekamas kapacitātes, lai uh, uh, atbalstītu šo vienotā cenas zonu. Ar to arī beigšu. Paldies! Nu, tā kā priekšstādētāji jūs uzdevāt uh, šādu jautājumu, tas saistās arī uz, um, ar, ar otru jautājumu par um, citiem nodokļiem. Tie, protams, ir daļa no cēnas, un tomēr tas uh, ir vairāk, mazāk nekā puse no kopējās cenas. Vēl viens elements ir atjaunojumās enerģijas subsīdijas, nodokļi, PVN likmes un um, tīkla izmaksas. Jūs uh, panākat uh, kom, um, konkurenci elektrības tirgu, ar gāzes situācija ir nedaudz atšķirīga. Uh, bet uh, gāzes tirgo tā par aptuveni 50% ir uh, apstrīdama, elektrības tirgo aptuveni par 40%. Un uh, ietekme tam ir tāda, ka konkurence tiek um, iespiesta tādā ļoti šaurā zonā. Un tas prat, rāda izaicinājumus, bet ne jau man, drīzāk šim parlamentam ir jārisina šīs politiskās diskusijas par to, vai mēs mazināsim subsīdijas atjaunojumiem enerģijas avotiem. Un eh, te es pievēršos priekšstādātāju otrajai jautājumu daļai, proti vai tie līmeņi, ko nosaka dalībvalstis, eh, ir atbilstoši. Mēs identificējām, ka vidējais eh, līmenis ir aptuveni 50%, un vai šīs nodevas būtu jāsamazina. Uh, Tas uh, ir dalībvalstu ziņā un komisijas ziņā. Un te man ir vēl sakāms uh, otrs elements, vai zināmā mērā dalībvalstis to nesubsidē. finanšu ministri no vienas puses saņem uh, daudz naudas, un uh, vai viņiem to vajadzētu ieguldīt uh, energoražotājos, Es domāju, ka komisija un komisija, ka Eiropas Savienība un komisija te varētu būt interesanti papētīt, interesanti papētīt valsts atbalsta jautājumus. Manuprāt, eh, ir nepieciešams, un dažās valstīs tas jau ir pastāv, ir eh, spēcīgs regulatīvais režīms, kas eh, investoriem sniedz uzticēšanos investīciju veikšanai Un es teicu, ka ir pietiekami daudz kapitāla, ko investēt saprātīgos eh, projektos, bet uh, valsts uh, investīcijas kalpo pilnīgi citai darba kārtībai. Ja investori tic sistēmai, ja viņi nesaskata draudus, ka mm, notiks kaut kādi krasi pavērsieni, ja viņi uzticās regulātoriem, uh, Un, ja netiek, tad viņi investēs. Ir jānodrošina nepieciešami stimuli šādiem soļiem. Un priekšsādātā jūs pilnīgi pamatot norādat, ka gāzes uh, nozare ļoti cieš uh, no zemām cenām pateicoties slānekļa gāzai. Un uh, tas, vai amerikāņi kādreiz uh, interesēs, vai, eh, in, in, eksportēs vai neeksportēs lielos apjomos slānekļa gāzi, protams, ietekmēs cenas šeit. Un atsevišķos uh, veidos uh, ASV, tāpat kā apvienotā karaliste, ir uh, gūši labumu no gāzes uh, atradnēm, kas tika atklātas 60. gados slānekļa gāze ir piegādātāja svētirgumu jau ilgu laiku. Mēs, mūsu situācijā ir mazāk pievilcīgi eksportēt šo gāzi, un tas vairāk interesē ASV nozari. Bet no energo perspektīvas Te, protams, ir zināmi neapstrīdami elementi, kas gan ir jārisina šim parlamentam un nacionālajām valdībām. Subsīdijas vienmēr ir bīstamas, un mēs redzam, ka uh, šie ieguvumi ir jāsamēro ar uh, nepieciešamību apgūt uh, atjaunojamos enerģijas avotas. Un slānekļa gāze gan uh, manā, gan varbūt uh, jūsu valstī ir uh, faktors, kas uh, mainīs uh, dzīvi. Lielas paldies! Mēs ceram, ka tiksimies vēl kādu reizi un turpināsim diskusiju par patērētājiem, kas vienmēr ir mūsu uzmanības centrā, to, kā palīdzēt Eiropas uzņēmumiem, būt pietiekami spēcīgiem, kā organizēt mūsu tirgu un kā piegādāt enerģiju patērētājiem. Liels paldies! Gribēju vēl, dārgie kolēģi, piebilst, ko ļoti svarīgu. ITRA komiteja ESER ir ļoti Mm. noderīga, jo pēc mūsu diskusijas tur tika atvērtas 15 jaunas vakances. Un tas ir mūsu darba lielisks rezultāts, un tas bija arī uh, ārkārtīgi būtiski, lai jūs varētu proaktīvi strādāt ar mūsu enerģijas tirgu. Lielas paldies! Lielas paldies visiem par aktivitāti! Paldies arī kolēģi! Rītdien tiksimies pulksten desmitos. Paldies! As usual. As always. Great. As always. Thank you. Thank you. Thank you.